Buongiorno, vi prego di prendere posto. Dāmas un kungi, vēlējos jūs lūgt ieņemt uh, jūsu vietas. Nekavējoties sāksim darbu. Nu, es ceru, ka kolēģi ir paspējuši uzlikt savus austiņas, un tagad ķersimies pie darba. Ja kolēģiem nav nekāda iebilduma, gribēju pieņemt darba kārtību pašreizējā redakcijā. Vai jums ir kādi iebildumi? Vai kāds vēlas kaut ko piemetināt? Nē? Labi, tad esam pieņēmuši darba kārtību pašreizējā versijā. Tagad lūkšu jums pieņemt 17. un 18. septembra un uh, oktobra sēžu protokols. Ja jums uh, nav nekāda iebilduma, tad esam pieņēmuši arī attiecīgo sanāksmi protokols. Pirms pievērsties šīs dienas darba kārtībā paredzētajam, gribu jums atgādināt, ka šo sēdi var klausīties arī tīmekļa vietnē. Bet no pussešiem mēs organizēsim koordinatoru sanāksmi, kas notiks aiz slēgtām durvīm. Eh, tagad sāksim eh, uzklausīšanu. Gribēju paziņot, ka pagājušajā nedēļā mēs bijām Itālijā, un Itālijā mums bija eh, daudz tikšanās, daudzas vizītes, esam atgriezušies Briselē un esam uz aicinājuši vairākas ekspertus. Pirmais tematiskais loks, par ko mēs runāsim, ir naudas atmazgāšana un finanšu sistēmas aizsardzība no šādām praksēm. Uh, Mēs uzklausīsim eh, Tomu Neilanu, kas ir eh, darba grupas vadītājs, kas cīnās pret eh, naudas atmazgāšanu. Tālāk Ugo Basī no Tirgus ģenerāla direkcijas Eiropas komisijā. Viņš runās par to, kādas aktivitātes tiek veikts Eiropas Savienībā, lai cīnītos pret šādām nelegālām aktivitātēm. Nedaudz uh, pastāstīšu par organizatoriskajām niansēm. Tā tad uh, eh, eksperti runās apmēram 10 minūtes, pēc tam došu vārdu uh, jautājumu uzdevējiem, katram būs 2 minūtes, un tad viesi varēs atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Un, uh, ja būs iespējams, tad organizēsim arī otru jautājumu kārtu, lai eksperti varētu atbildēt uz deputāts interesējušiem jautājumiem. Un vēl kāds sīkums. Uh, Pirms dot vārdu mūsu referentam, gribēju pateikt, ka eh, sestdien eh, klajā nāca preses paziņojumi. Un Rozārio Krošeto ir kļuvis par Sicīlijas gubernatoru. Gribēju lūgt Krošeto eh, kungu uz šīs dienas sanāksmi, bet iespējams, ka viņam nav iespējams ierasties, ka viņš nespēja ierasties, bet lūgtu uh, jūs uzsākt procedūru, lai e, varētu ievēlēt e, jaunu priekšsādātāju vietnieku mūsu komitejā, jo Krošeto kungs vairs šo darbu, protams, nevarēs veikt. Tagad gribēju dot vārdu Tomam Neilanam, kas e, vada FATF sekretariātu. Neilan kungs, jums ir desmit minūtes, un pēc tam došu vārdu Basī kungam lūdzu. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā būsiet dzirdējuši mūsu darba grupu? Eiropa uh, eh, veido startautiskus standartus, lai cīnītos pret finanšu terorismu un naudas atmazgāšanu. Tātad esam sagatavojuši 40 uh, eh, ieteikumus, bet man ir tikai 10 minūtes. Līdz ar to mēģināšu izsijāt svarīgākos aspektus. Pirmām kārtām uh, gribēju pastāstīt, kādēļ šādus standartus esam izveidojuši. Protams, naudas atmazgāšana ir ārkārtīgi milzīga problēma un uh, šādā veidā tiek uh, iegūts, uh, tri, iegūt 3,6% no globālā IKP un ANO. Uh, Narkotiku un noziedzības apkarošanas dienests eh, ir veids pētījumu, kas pierāda, ka naudas atmazgāšana ir ārkārtīgi svarīga nopietna problēma. Protams, mums par to ir jācīnās. Ir eh, dažādi finanšu instrumenti, pateicoties kuriem mēs varam aizliegt eh, šādas finanšu noziegumus, un tie ir apmēram 70% no noziegumiem, kas tiek veikti, lai uh, iegūtu pēļņu. Protams, mēs varam arī izmantot citus instrumentus, piemēram, piemēram, finanšu izlūkošanu, lai varētu uh, sameklēt noziedzniekus, uh, konfiscējot arī, piemēram, uh, līdzekļus. Tādā veidā noziedzniekiem ir grūtāk pārkāpt likumu. Tālāk uh, mums ir jāizveido tāda visai nepatīkama vide, lai teroristiem būtu grūtāk darboties. Protams, mums ir jāgarantē jāgarantē, lai finanšu sistēmā neiekļūtu šāda nelegāli iegūta nauda, tādā veidā saglabājot sistēmas integritāti. Mūsu grupa tika izveidota 1989. gadā. Galvenokārt mēs runājam par tādu līdzekļu atmazgāšanu, kas ir iegūti tirgojot narkotikas. Kopš 89. gada mēs esam palielinājuši savu mandātu. No 2001. gada mēs cīnāmies arī pret dažādām teroristu aktivitātēm, pret teroristu aktivitāšu finansējumu regulējumu un arī eh, pret masu iznīcināšanas līdzekļu tirdzniecību. Uh, Mēs eh, vēlamies, lai dalībvalsts mūsu ieteikumus īsteno pēc brīvprātības principa, bet ir arī tādi nesaistoši starptautiski likumi, un mums ir jāpadomā par pēc iespējas efektīvākiem standartiem, par um, salīdzinošo pētījumu izmantošanu, kā valstis šo standartus īsteno. Protams, mums ir jāpadomā par to, kā vislabāk novērst draudus, kas. Uh, Eh, varētu skart finanšu sistēmu globālā mērogā. Protams, mēs sagatavojam arī melno sarakstu, kurā iekļaujam tās valsts, kam ir visgrūtāk cīnīties pret līdzekļu atmazgāšanu. Pēdējo divu gadu laikā esam pārskatījuši savus 40 rekomendācijas, jeb ieteikumus, lai uzlabotu darba grupas efektivitāti. Mums ir jāatrisina vairāki problēma jautājumi, ir jāsaprot, kuras ir tās vājās vietas, kuras ieteikums dalību valstīm ir bijis vissarežģītāk īstenot, lai veidot stabilu aizsargātu finanšu sistēmu. Protams, arī dalību valstīm ir jāizvērtē šie ieteikumi un salīdzinošo pētījumu mēs arī turpināsim 2014. gadā. Un nākamajā izvērtēšanas procesā mēs eh, mēģināsim noteikt to, cik efektīvas ir dalībvalstu sistēmas. Uh, un e, cik lielā mērā dalībvalstīs izmantotie instrumenti sasaucas ar mūsu piedāvātajiem. E, šajā kartī jūs varat redzēt e, tās valsts, kas ir mūsu dalībvalstis, tās ir 34 pēc skaita, un arī, protams, Eiropas Savienība darbojas mūsu uh, organizācijā. Ir arī astoņas uh, reģionālas organizācijas, kas uh, atbalsta mūsu darba grupu, un ir arī uh, daudz citu dalību valsti. Ir arī dažas valsts pasaulēs, pasaulē, kurās mēs vēl nedarbojamies, bet cenšamies arī tur izveidot savus filiālus. Par ko mēs runājam, kādi ir būtiskākie jautājumi un pret ko mums ir jāvēršas it īpaši, ja vēlamies cīnīties pret eh, naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Es neiedzināšos detaļās, bet ir jāsaprot, ka valstīm ir jāpieņem pietiekami spēcīgi likumi, lai varētu cīnīties pret noziedzību un eh, tajā skaitā arī līdzekļu uh, atmazgāšana. Ir jāizveido arī preventīvu pasākumu finanšu institūcijās, ir jānovēro, kas notiek kazinā un uh, citās vietās, kur tiek piekopts azartspēles. Dalību valstīm ir jāuzņems saistības, ir jābūt iestādēm, kas ir atbildīgs par finanšu izmeklēšanas, finanšu izlūku uh, e, darbības veikšanu un ir iespējams ieviest e, īpašus pakā, pasākumus, uh, novērojot, piemēram, to, kas notiek uzņēmumos un arī arī uh, dažādos trastos. Protams, ir jārunā par pašiem būtiskākajiem aspektiem un par to, ka situācija visu laiku mainās. Ja mēs runājam par politiku un koordināciju, ir jābūt tādam skaidram koordinācijas plānam, jo, piemēram, finanšu Līdzekļu atmazgāšana bieži vien uh, skar arī valsts iestādes. Eh, sarkanā krāsā mēs redzam galvenos FATF standartus un mēs esam izveidojuši uz risku balstītu pieeju. Dalību valstīm ir jāizvērtē un jāidentificē to, um, kādas ir izplatītākās naudas atmazgāšanas metodas un pēc tam, kad tiek eh, pieņemts regulējums uh, un likumi, ir jāsaprot, kuras tad ir šīs vajākās vietas, pret kurām ir jāvēršas visātrāk. Protams, ka tas rada papildus uh, slogu valdībām, riski ir jāizvērtē pēc iespējas uzmanīgāk, un tieši tagad uh, ar šiem jautājumiem cīnās daudzu dalību valstu valdības. Protams, resursi ir jāpiešķir tām vietām, kur tie ir nepieciešami visvairāk, un finanšu sektoram ir jābūt uh, stabilam un jāsaprot, kuras ir tās profesijas, kurās ir viszemākais riska līmenis. Naudas atmazgāšana un konfiskācija ir uh, daļa no uh, FATF standartiem, un ja tiek uh, konstatēts likuma pārkāpums, tad ir iespējams konfiscēt un iesaldēt uh, noziedznieku līdzekļus. Šī gada sākumā esam ieviesuši arī vairākus grozījumus. Mēs esam arī e, iekļāvuši noziegumu sarakstā nodiekļu noziedzību, un daudzas dalību valsts jau praksē ir īstenojuši šos ieteikumus, tātad tas attiecas tikai uz dažām valstīm, e, kur vēl nav izstrādātas skaidrs vadlīnijas cīņai pret e, līdzekļu atmazgāšanu. Protams, tas varētu ļoti spēcīgi ietekmēt pašreizējo situāciju, jo ir dalībvalsts, kas visas ieteikums pietiekami labi nav īstenojušas. Ir jābūt sadarbībai starptautiskā līmenī, labākai koordinācijai, labāk jācīnās pret uh, nodokļiem, uh, pret uh, noziedzību nodokļu jomā. Uh, Un es e, gribu teikt, ka likumdošanas apsvērum, aptvērums ir visai ierobežots. Tālāk, ja mēs runājam par uh, ieroču tīrzniecības finansēšanu un terorismu finansēšanu, mēs izmantojam uh, visus mehānismus cīņā pret terorismu un izmantojam tādus pašus mehānismus, uh, kāds izmantojam cīnoties pret līdzekļu atmazgāšanu. Uh, ir jāievieš eh, dažādas finanšu sankcijas, it sevišķi tās, ko ir pieprasījis ANO drošības padome, un ir jābūt arī īpašiem um, aizsardzības pasākumiem tieši uh, bezpēļņas sektoros. Eh, šogad mēs īpaši daudz runājam par, eh, nodo, par eh, ieroču izplatīšanu un ieroču tirzniecību. Šajā jomā mums ir jāprūpējas, lai ANO drošības padomas pasākumi tiktu ieviesti daudz spēcīgāk, sevišķi runājot par Ziemeļkorejas un Irānas atomprogrammām. Šī ir ļoti specifiska regula un tā ne, nesasaucas ar uh, likumīgajām prasībām, ko jau ievies ANO drošības drošības padome. Ja mēs runājam par preventīviem pasākumiem, eh, finanšu institūcijas eh, piesprasa konkrētu Mm, konkrētu rīcības plānu, ir izveidoti vairāki pasākumi, lai varētu identificēt eh, personas, kuras tiek eh, turēts aizdomās par eh, finanšu līdzekļu atmaskāšanu, un lai varētu konstatēt, kādas tieši aktivitātes tiek veiktas, kādi ir šie darījumi. Protams, ir jārunā arī par īpašām aktivitātēm un naudas pārskaitījumiem. Sarkanā krāsā jūs varat. Uh, Uh, lasīt to, ka mēs esam paplašinājuši uh, savus priekšlikumus attiecībā uz uh, politiskiem cilvēkiem, kas ieņem politiskas amatus, piemēram, uz augsta mēroga ierēģiem un valstu vadītājiem. Šeit mēs arī runājam par augstāku risku salīdzinājumā ar citiem gadījumiem. Šī gada sākumā mēs arī mēģinājām ieviest eh, dažādus noteikumus attiecībā uz dienesta mašīnām un dažādiem korporatīviem darījumiem. Dalību valstīm vajadzēja uh, ieviest pasākums, lai varētu cīnīties pret uh, tādu uh, ļaunprātīgu darba dienestu priekšrocību izmantošanu. Un mums ir jāsaka, kas dalību valstīm būtu jādara, lai varētu cīnīties pret šādu negodīgu praksi. Un pēdējā standartu daļā mēs runājam par atbildīgo iestāžu pilnvarām, par uh, uzraudzības iestādēm. Esam nedaudz paplašinājuši šīs pilnvaras, bet tādas nopietnas pārmaiņas nav paredzētas. Ja mēs runājam par starptautisko sadarbību, uh, Jaunajās prasībās, ko pieņēmām šī gada sākumā, tiek runāts par to, ka ir jānojauc vairākas praktiskas barjeras, kas joprojām apgrūtina startautisko sadarbību, un pēdējo astoņu gadu laikā esam konstatējuši vairākus šķēršus, tad, kad veicām šo izvērtēšanas darbu. Principi gan ir palikuši nemainīgi gribēju teikt, ka šis ir ļoti lakonisks uh, jauno standārtu pārskats un domāju, beigās varētu teikt, ka mēs un arī valstis cerams varēsim uh, parūpēties par to, lai uh, šīs rekomendācijas pēc iespējas labāk tiktu īstenotas dalību valsts likumdošanā. Paldies! Paldies! Un gribēju tagad dot vārdu Ugo Basī, kas ir um, tirgus ģenerāla direkcijas eh, priekšsēdētājs eh, Eiropas komisijā. Lūdzu, jums vārds paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, runāšu angļu valodā, ja tas ir iespējams. Liels paldies, ka jūs man uzaicinājāt. Ko es jums gribēju pastāstīt? Tātad pirmām kārtām. Daži vārdi par Uh, šo likumdošanas ietvaru, lai cīnītos pret uh, naudas atmazgāšanu. Mēs ļoti smagi pie tā strādājam, strādājam vaigas viedros, lai izstrādātu jaunu priekšlikumu pēc iespējas ātrāk un lai jaunie principi stātos spēkā, kā tas uh, ir noteikts lēmumā, kas pieņems šī gada februārī. Es negri, gribētu arī nedaudz pastāstīt par to, kādas ir politiskās vadlīnijas, eh, kas ir pamatā šim priekšlikumam, it sevišķi ņemot vērā to, cik lielā mērā tas sasaucas ar šīs uzklausīšanas nosaukumu. Protams, mēs vēlamies, lai arī eh, vienotais tirgus būtu pēc iespējas funkcionējošāks. Pirmām kārtām gribēju uzsvērt, ka jūsu komiteja veic ārkārtīgi vērtīgu darbu, kas papildina arī uh, darba grupas veikumu. Domāju, ka Eiropas institūcijām ir jāsadarbojas dienu dienā, bet, eh, protams, tām ir jādara arī vēl daudz vairāk. Toms nu pat minēja, ka mēs runājam par ārkārtīgi milzīgu masīvu problēmu. Mēs uh, cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, un jau pamazām sākam baudīt savu darba pirmos augļus, un uh, tie ļauj mums justies jau nedaudz pašpaļāvīgāk. Bet, protams, skaitļi liek uh, matiem uz galvas celties stāvs, un visi šie skaitļi, un, uh, ja mēs runājam, piemēram, par pārtvērtajiem līdzekļiem, uh, īstenībā pārtverto līdzekļu daudzums ir niecīgs. Tas ir tikai viens procents no eh, visu šo darījumu skaita. Esam iepazinušies ar situāciju visā pasaulē, un tas tikai pierāda, tātad šis niecīgais pārtverto līdzekļu skaits pierāda, ka mums ir jādara daudz, daudz vairāk un daudz uh, aktīvāk. FATF loma ir ārkārtīgi svarīga, mēs piedalāmies daudzās aktivitātēs, mēs sadarbojamies ar citām institūcijām, mēs sadarbojamies arī ar šo tātad darba grupu, kas cīnās pret līdzekļu atmazgāšanu. Mēs vēlamies, lai tiktu īstenot pēc iespējas augstāk standarti, lai tie tiktu harmonizēti un lai tie tiktu uh, īstenoti visās valstīs bez izņēmuma un pēc vienotiem principiem. Protams, šie principi ir jāīsteno Eiropas Savienībā, un mēs varētu būt tādi kā cēlumlauži, kas tos īsteno vislabāk. Mēs strādājam arī pie uh, pret atmazgāšanas direktīvas un, ja uh, pievēršamies tieši mūsu ģenerāla direkcijas darbībai, uh, tā ir ļoti īpaša situācija un, protams, mums arī ir jāgarantē visas šīs Eiropas Savienības pamatbrīvības, kapitāla, strādnieku, uh, personu brīvu pārvietošanās, eh, bet eh, tas nenozīmē to, ka mums ir pilnībā jāatsakās no kontrolēm, bet, lai eh, cilvēki varētu turpināt baudīt sev pienākušās brīvības, mums ir jāparūpējas, lai kontrolas būtu pēc iespējas neuzbāzīgākas, bet tajā pašā laikā pietiekami efektīvs, lai cīnītos pret likuma pārkāpumiem, piemēram, pret naudas atmazgāšanu. Protams, mūsu darbs nav no pašiem vieglākajiem, un um, mums ir jācīnās pret tādiem uh, visai īpašiem izaicinājumiem, lai varētu visu šīs vadlīnijas īstenot praksē. Bet uh, mēs strādājam vajag sviedros un jaunajā ietvarā kas dienas gaismu ieraudzīs ļoti drīz, un, protams, mēs ar to iepazīstināsim arī padomu un parlamentu, cerot uz ātru ietvara pieņemšanu, bet kas tad būs šis jauninājums? Būs pārēja no pieejas, kas ir tāda ļoti obligāta rakstura uz uh, tādu pieeju, kas vairāk balstās uz risku. Mēs negribam, lai dalība valsts tikai savelk ķeksīšus veidlapās, mēs gribam, lai patiešām darbība būtu mērtiecīga, lai aktivitātes būtu pietiekami auglīgas un lai visas iesaistītās puses, kas piedalās likuma īstenošanā dažādos līmeņos, ņem vērā šīs normas. Tā tad gribēju teikt, ka mm, jaunā pieeja pretstatā iepriekšēji tādai pusautomatizētai pieejai būs balstīta tieši uz riska. Domāju, ka tas uh, panāks eh, lielu progresu, mēs varēsim ietaupīt resursus un uh, paaugt, panākt augstāku efektivitāti. Tas nav vienīgais jauninājums, ko esam ieviesuši šajā mm, jaunajā ietvarā. Uh, Mēs arī esam bū, gatavi būt pat vēl ambiciozāki par FTF principiem. Mēs gribam paplašināt uh, likumdošanas aptvērumu, mēs gribam šeit iekļaut arī uh, vairāk aktivitāšu, tātad, piemēram, arī azartspēles. Uh, eh, FTF grupa šeit runā tikai par uh, kazino. Uh, Bet mums ir jārunā par plašāku tvērumu, jo Eiropas Savienībā tā ir visai nopietna problēma un, protams, nedrīkstam aizmirst arī caurskatāmības principu, un tas ir jāievēro attiecībā arī uz definīcijām, piemēram, arī uz īpašumtiesībām. Tālāk par sankcijām. Mēs gribam, lai sankcijas uh, ir efektīvākas jo, protams, ja normas netiek eh, ievērotas un pēc tam mm, netiek uzliktas sankcijas, tad, protams, eh, šādam režīmam nav nekādas jēgas. Tādēļ ir jāparūpējas, lai sankcijas patiešām eh, novest pie uh, plānotā rezultāta. Un mēs arī vēlamies, lai sistēma būtu pēc iespējas efektīvāka un esam gatavi panākt ar dažādām metodēm. Jau pirmām kārtām parūpētos par to, ka dalību valstīs būs nevien labi likumi, bet arī par to, lai likumi tiek īstenoti atbilstīgi to garam un burtam. Protams, tā ir dalību valstu iestāžu atbildība un ESMA, jeb vērtspapīra iestādē, mēs vēlamies eh, piešķirt vairāk pilnvaru, lai tā varētu īstenot eh, likumus un lai likuma dalību valstīs tiktu īstenot harmonizētā veidā, tāpat kā arī vadlīnijas un dokumenti. Tāpat gribam garantēt, ka ESMA uh, atbalsta dalību valstu iestādes un norāda uz kļūdām, ja tādas tiek pieļautas. Mēs vēlamies piedāvāt uh, jaunu likumdošanas ietvaru, kas uzlabos uh, dalību valstu um, iestāžu ESMA un komisijas rīcībā esošo instrumentu diapazonu. Kā jau minēju, mēs strādājam pie šī priekšlikuma, tika veikts ietekmes izvērtējums un mēs tāpat eh, strādājam arī pie citiem dokumentiem. Ir eh, grūti pateikt, kurā datumā tie iztiks pieņemti. Uh, Bet ņemot vērā to kalendāru, ko esam sastājuši tagad, eh, priekšlikumu varētu pieņemt 2013. gada sākumā. Tad, kad priekšlikums eh, nonāks pie likumdevējiem, mēs turpināsim uh, strādāt uh, pie Uh, likumā atrasu un uh, gludas pieņemšanas, lai uh, ietver likumdošanu varētu stāties uh, spēkā nākamā gada sākumā. Nu, tas nav pats vieglākais darbs, uh, bet uh, īstenībā tas nav arī nekas uh, neiespējams. Nu, pēdējās 20 uh, sekundēs, kas man palikuši, došu vārdu atkal priekšsēdētāju lūdzu. Grazie, direktore, adesso. Uh, paldies. Tagad uh, došu iespēju uh, uzsākt debates un sāksim ar referentu Jakalīno kungu. Jums iespēja uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, centīšos pieturēties pie man atvēlētajām divām minūtēm. Jāsaka, kā runātāji ļoti uh, precīzi pieturējās pie sev atvēlētā laika, un es centīšos darīt to pašu. Tā tad naudas atmazgāšana. Uh, šī tēma ir ļoti saistīta ar citām jomām, tādām kā korupcija un organizētā noziedzība. Uh, Pēdējo dienu laikā esam daudz runājuši par šiem jautājumiem, ir tīpaši arī Itālijā delegācijas apmeklējuma laikā, ko jau pieminēja priekšsēdētāji. Ir valstis, kas tiek uh, iekļauts tādā kā melnajā sarakstā, kuras nedod tās garantijas, kuras būtu nepieciešams sniegt. Tāpat ir uh, runāts par iekšējo tirgu, par standartizācijas pasākumiem. Tāpat arī tika runāts par eh, efektīvākas darbības iespējām. Dažkārt pastāv konkrēti noteikumi, bet dažkārt tie netiek atbilstoši īstenoti, tātad jāveicina, lai dalībvalstis nodrošinātu šo noteikumu atbilstošu ieviešanu. Tāpat mēs nu padzirdējām par pieeja, kas būtu vairāk balstīta uz riska izvērtēšanu, nevis uh, tik daudz tādu aprakstošu preskriptīvu raksturu. Uh, uz risku balstīta pieeja. Šai sakrībā man ir jautājums. Attiecībā uz naudas atmazgāšanu Dalās, dažās dalību valstīs ir ļoti uh, konkrēti specifiski likumi šai sakrībā, bet ir citas dalību valsts, kurās nav konkrētu specifisku noteikumu. Varbūt būtu nepieciešams kaut kāds Eiropas Savienības līmeņa likums vai noteikumi. Paldies Jakolīno kungam, saka priekšsēdētāji. Tagad došu vārdu koordinatoriem. Fajons kundze. Hvala v mojem imenu obema strokovnjakoma za zanimivo. Paldies, priekšsādātāji. Paldies abiem mūsu viesiem par ļoti interesanto stāstījumu. Gribu teikt dažas lietas saistībā ar naudas atmazgāšanu. Naudas atmazgāšana ir vispēļnesīgākā un izmaksu ziņā izdevīgākā nelegālā aktivitāte. ANO aplēses parāda, ka 2009. gadā šī darbība nodokļu maksātājiem visā pasaulē izmaksāja apmēram pusotru miljārdu eiro, eh, dolāru, ASV dolāru. Naudas atmaskāšana diezgan bieži Eh, naudas atmazgāšanā bieži vien iesaistās ļoti tādas svarīgas, būtiskas finanšu institūcijas. Salvānīkungs, eh, kurš ir rakstījis par šo jautājumu, viņš arī ir norādījis, ka attiecīgās iesaistītās bankas ir gatavas maksāt sodus eh, līdz 200 līdz 700 tūkstošiem ASV dolāru šādos gadījumos, un tas, manuprāt, ļoti labi raksturo to, cik lieli apjomi ir šai starptautiskai noziedzībai. FATF rekomendācijās ir uzsvērts, ka valstīm ir jāsaprot, kādi ir ar uh, naudas atmazgāšanu saistītie riski. Jūs uh, uzsvērāt, ka dažās valstīs šī izpratne ir spēcīgāka, citās uh, nē. Vai jūs esat veikuši kādu salīdzinošu analīzi, kas varētu parādīt tieši, kuras valsts ir tās, kuras varētu būt tādi kā paraugi šajā ziņā? Jūs teicāt, ka dažās valstīs notiek uh, Piemēram, eh, nodokļu pārkāpumi arī tiek sodīti. Manā valstī Slovenijā mēs, piemēram, esam veikuši pētījumu par to, vai nodokļu pārkāpumi uh, un to sodīšana varētu būt tāds kā apturošs mehānisms. Tāpat jautājums arī par uh, pārkāpējiem, par to vārdu atklāšanu. Bet uh, nenorādot summas, bet arī tas varētu būt uh, problemātiski, jo tas savukārt varētu skart attiecīgo personu uh, pamata cilvēktiesības. Tā tad uh, man interesē, kāda šajā ziņā ir FATF rekomendācijas. Pirms kādu laiku Slovenijā notika tās diezgan plašas diskusijas par šiem jautājumiem, un, un tur bija runa arī par informācijas aizsardzību, un informācijas aizsardzības tiesības sargs bija pret šo pārkāpēju vārdu publiskošanu. Tā tad kāda būtu FATF nostā šajā jautājumā? Paldies. Pajonkundzei. Ņūton Dankungs, eh, divas minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Tomam Nēlinam jautājums vispirms. Ja es pareizi sapratu, jūs teicāt, ka uh, jūsu organizācija dibināta 89. gadā, tas ir 23 gadi, jūs pastāvat. Vai kaut kāds progress ir panākts? Kad es domāju par uh, visām šīm nodokļu paradīzēm, kas pastāv pasaulē, un uh, jā, mēs abi nākam no vienas uh, dalību valsts, uh, jūs un es. Un uh, Lielbritānija sponsorē milzīgu daudzumu nodokļu paradīžu. Un no vienas mēs neesam atteikušies pēdējo gadu laikā, un uh, es ceru, ka šī informācija nav mainīsies. Otrs jautājums. Vai ir atbilstoši, ka jūs ierosinat standārts dalību valstīs? Jo Eiropas Savienībā mums ir 27 dalību valsts, un ja tām ir uh, dažādi standarti un noteikumi un dažādi sodi un likumi, uh, tad tur pastāvēs dažādas izvairīšanās iespējas, vai nevajadzētu kaut kādus harmonizētus standartus eh, Eiropā vai varbūt pat visā pasaulē. Jo kāda ir jēga, ja katrā valstī ir eh, atsevišķi noteikumi, tātad, ja ir 187 dažādi noteikumi, kaut kāda starptautiska līmeņa harmonizācija, manuprāt, būtu nepieciešama. Un uh, Basīkungam jautājums. Vai jums Arī nevajadzētu virzīties uz harmonizētiem noteikumiem Eiropas Savienībai. Jūs runājat par atsevišķām dalību valstīm, par to un šito, bet mēs gribam uh, sodus, likumus, sankcijas uh, Eiropas līmenī, lai mums būtu Eiropas līmeņa sistēmas un nevis nacionāla līmeņa sistēmas šajā sakarībā. Paldies! Paldies! Burgets jau kungs. Paldies priekšsēdētāji! FATF pārstāvim ar jautājums. Pirmkārt, gan gribu pateikties runātājiem par ļoti interesanto stāstījumu, bet, kā jau teicu, man ir jautājums FATF pārstāvim. Kā jūsu organizācija, struktūra uzrauga Eiropas Savienības dalībvalstu lomu un to darbību attiecībā uz uh, naudas atmazgāšanu un ar to saistītām aktivitātēm. Runājot par likumiem, kādi pastāv dalību valstīs, par to, kādas problēmas pastāv dalību valstu līmenī. Un uh, te es, piemēram, domāju par apvienoto uh, karalisti, kāda ir situācija, saglabājot vēsturiskās struktūras, kā, piemēram, Londonas City, Um, pilsētu kā finanšu centrs. Mēs zinām, kādi notikumi ir bijuši pēdējā laikā, un mēs zinām, ka šādas finanšu struktūras, kā piemēram City Londonā, ir tādas kā struktūras uh, atsevišķas valsts valstī. Kādas pilnvaras jums ir attiecībā uz uh, šādām super nodokļu paradīzēm? Tāpat arī Luksemburga, viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm, arī, manuprāt, ir vēl viena valsts, kur šai sakarībā varētu minēt. Tātad kādas pilnvaras jums ir šai sakarībā? Tāpat arī Medov uh, lieta. 75 miljardi dolāru, ko ievil, ieguldījuši cilvēki, kas labticīgi uzskatīja, ka viss ir labi un kārtībā, jo uzņēmuma Galvenais birojs uh, bija Luksemburgā, kas ir tāds liels finanšu centrs, un to sabiedrība, cilvēki vismā uzskata par tādu uzticamu pazīmi, jo Luksemburga, kā es teicu, galvā ir viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm. Tātad tāds mans jautājums attiecībā uz FATF darbību. Luksemburga nepieļauj, ka tiesneši no citām valstīm, mm, kas grib iegūt finanšu informāciju no citām valstīm, ka viņiem, viņiem netiek dotas iespējas šādas Luksemburgā gūt informāciju. Tā tad, ko jūs varētu atkal šai sakarībā teikt? Tālāk runājot par uh, Londonas City gribētu citēt to, kas bija rakstīts Daily Express 27. Eh, augustā 2010. gadā. Un to rakstīja kāds krievu žurnālists. Viņš uzskata, ka Londonas City ir tāds megacentrs eh, naudas atmazgāšanai. Šis cilvēks, kas rakstīja šo rakstu, pats strādāja šādās finanšu institūcijās, viņš iespējams saskārās ar šādu naudas atmazgāšanu katru dienu, un, manuprāt, šāds apgalvojums ir diezgan uh, smags un būtisks. Tā kā es gribētu dzirdēt tiešām par konkrētām grūtībām, problēmām un kā komisija ir apņēmusies rīkoties attiecībā uz šiem legālajiem institucionālajiem ietvariem, centriem, kas pastāv un kas eh, bloķē izmeklēšanu naudas atmazgāšanas lietās. Jo, piemēram, ja grib eh, novērst eh, plūdus, tad ir jāvēršas pret tiem apstākļiem, kas rada plūdus. Un Itālijā mēs, piemēram, esam speciālisti šajā jomā. Tā tad tīri no šāda viedokļa gribētu dzirdēt. Kāds ir jūsu skatījums? vai mums ir uh, jāpieņem, jāsaprot tas, ka tiks joprojām izmantotas uh, nodokļu ārzonas uh, šādās schēmās. Paldies! Arī man pašai ir jautājums. Es negribētu īpaši jūs kavēt, bet mani kolēģi jau runāja par bankām un par to lomu naudas atmazgāšanā. Uh, Izrādās arī, ka Eiropas Savienībā dažās valstīs nav to likumdošanā nekādu nosacījumu attiecībā uz naudas atmazgāšanu. Pēdējo gadu laikā ir bijuši vairāki centieni panākt starptautisku sadarbību ar Vatikānu un ar citām struktūrām, kāda ir bijuši, kāda ir bijuši konkrēti rezultāti vai panākumi šajā jomā. Un došu vārdu jums uzreiz, saka priekšsēdētāji, tātad vārds Nīlan kungam un pēc tam Basī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, jāsaka, jautājumi bija ļoti daudz, centīšos uh, tos arī apkopot un atbildēt. Sākšu ar jūsu jautājumu, priekšsēdētājs kundze. Vatikāns. Šis jautājums. Kļuva svarīgs uh, ļoti nesen jo tika norādīts, ka ar Vatikānu saistās ļoti nopietnas problēmas, ka notiek dažādas darbības, kurām nevajadzētu notikt, un ka visā visumā trūkst tāds kontrolas ietvars. Jo Vatikāns arī ir ārpus FTA, FATF tīkla un netiek pakļauts uh, salīdzinošam izvērtējumam par to, kā tiek uh, ieviest standarti. No mūsu viedokļa Vatikāns ir pakļauts Eiropas padomes panelim, un tas ir veicis Vatikāna izvērtēšanu, manuprāt, tā notika jūnijā, un tur tika izvērtēts, kā un vai Vatikāns uh, īsteno FATF standarts, un šāda izvērtēšana vai pārskat notiks divreiz gadā, līdz situācija uzlabosies. Attiecībā uz pašu Vatikānu arī tur notiek, eh, zinām, rīcība, bet šobrīd es pagaidām nevaru neko konkrētāk par rezultātiem pateikt. Pavisam ātri atbildot uz dažiem citiem jautājumiem. Eh, neatbildēšu tieši tādā kārtībā, kā jautājumi tika uzdot, bet nu centīšos pieturēties pie tādas loģiskas sacības. Ņūton Dankungs uzdeva jautājumu par to, kāpēc mums nav harmonizēta sistēma globālā mērogā tā vietā, lai vienkārši mums būtu standarti, kas katrā valstī tiek kā, kaut kādā veidā interpretēti. Manuprāt, tā ir eh, mūsu standarta noteicīja organizācijas eh, tāda raksturiezīme, jo katrā pasaules valstī ir ļoti atšķirīga legālā juridiskā sistēma, un tā tad tā, tā vietā, lai mēs rakstītu kaut kādus likumus, mēs rakstam ļoti tādus uh, smalkus, detalizētus standartus, uh, Tad tie man bija rokās 120 lapas pušu uh, garumā, un tur mēs skaidri un gaiši rakstam arī, kādas ir interpretācijas un ko dalību valstīm vajadzētu darīt. Tātad tie ir ļoti tādi detalizēti standarti. Es, piemēram, esmu paņēmis līdzi Spānijas 2006. gada izvērtējumu. Tas ir viens piemērs. Tas ir ziņojums 150 lapašu pušu garumā, kur ir runa par visiem pasākumiem, ko Spānija attiecīgi bija veikuši, lai īstenotu FATF standartus. Uh, Tāpat eh, tika veikta arī detalizēta izpēta par trūkumiem likumdošanas jomā. Tātad mēs, kā struktūra, ļoti lielā mērā atbalstam šādu harmonizētu pieeju Eiropas Savienības līmenī un domāju, ka mums doma par tādu visu Eiropas likumu būtu ārkārtīgi smagnēju nepie, neiespējama. Vairākas reizes tika piemēlēti šie nodokļu noziegumi. Mūsu mandāts neatiec, neietver noz, nodokļu noziegumus. Daudzi e, mūsu darbības, tā teikt, instrumenti pasākumi ir līdzīgi tiem, kāda ir arī nodokļu pārkāpumu jomā. Bet Kā jau es teicu, nodokļu pārkāpumi tikai šī gada februārī tika pievienoti mūsu darbības jomai un tādā ļoti ierobežotā apjomā tikai. Ir struktūras, kas eh, nodarbojas tieši ar eh, pārkāpumiem nodokļu jomā, starptautiskā mērogā. Mēs cenšamies harmonizēt savus likumus ar OECD, piemēram, kas darbojas daudz konkrētāk nodokļu jomā. Varbūt jāatzīmē, ka viena no galvenajām struktūrām, kas pastāv, uh, Financial Intelligence Unit. Tādai ir jābūt katrā dalību valstī, un tā ir tāda kā uguns siena, kas ir atbildīga par to, lai saņemtu ziņojums par aizdomīgām darbībām, tad viņi saņem uh, informāciju, ļoti dažkārt konfidenciālu informāciju no finanšu institūcijām, un kāpēc šādi jautājumi netiek nodoti pat tiešo likumsargiem, tiesības sargiem. Uh, ir tāpēc, ka tā ir bieži vien ļoti tāda delikāta un konfidenciāla informācija, attiecībā uz kuru jātiecina visi drošības pasākumi, un šī informācija ir jāizmeklē tādā daudz drošākā, nodrošinātākā veidā nekā citas, eh, varbūt, krimināla izmeklēšanas. Tāpēc mums jau ir tādi ļoti detalizēti mehānismi paredzēti, lai mēs varētu risināt iespējamos eh, konfliktus starp, piemēram, eh, pret naudas atmazgāšanas prasībām un personas datu aizsardzības nosacījumiem. Bet, protams, ka šādi konflikti rodas, parādās, bet pret naudas atmazgāšanas sistēma ir balstīta uz to informāciju, ko mēs varam iegūt un iegūstam. Bija vēl citi jautājumi par to, ka naudas atmazgāšana ir ļoti peļnesīga un ir lielas bankas, kurām tiek uzlikti sodi, un šīs bankas to uztver vienkārši kā tādu darbības izmaksu. Mans kolēģis no komisijas arī jau norādīja, ka ir ārkārtīgi svarīgi panākt, lai tas tā nebūtu, un sankcijām, ja netiek ievērotas normas, it īpaši bankām, ja tās neveic atbilstoši savu darbu, tad šīm sankcijām jābūt pietiekam proporcionāli lielām un preventīvām. Ja mēs konstatētu, ka ir valsts, kur neatbilstoši uzliek sankcijas eh, savām finanšu iestādēm, tad mēs noteikti pret to vērstos. Man šķiet, ka tie bija jautājumi, kas tika uzdoti FATF. Es atvainojos, ja kaut ko es palaidu garām, bet uh, tas no manis šobrīd viss. Paldies! Uh, tagad došu vārdu otram mūsu paneļa viesim. Paldies! Ņūtēn kungam gribētu teikt, ka mēs tieši gribam panākt Eiropas Savienības uh, ietvaru, tātad Eiropas Savienības tādu kā noteikumu kopumu. Es nesaku, ka tas būs ka tā būs maksimālā harmonizācija, ka tā varētu būt direktīva, bet eh, noteikti būs iespēja zināmām korekcijām, elastībai katrā dalībvalstī, bet eh, pats pamats būs Eiropas līmeņa noteikumi. Tā tad būs globālie standarti, kas tiek ieviest Eiropas Savienībā, izmantojot eh, reālus Eiropas instrumentus un noteikumus. Tālāk runājot par riska, uz risku pamatotu pieeju. Atkal gribu sniegt pārliecību referentam, ka mēs negatavojamies mazināt šobrīd spēkā esošo instrumentu pilnvars, bet gluži otrā tās pastiprināt. Tas nenozīmē, ka mums būs uh, vājāki noteikumi, gluži pretēji. Mēs ierosināsim mehānismu, kas balstīts uz pierādījumiem. Tas nozīmē, ka visas dalība valstis un visas personas, visas puses, uz kurām attieksies direktīva, tiem tiks prasīts identificēt, izprast un mazināt, novērst riskus, kas rodas uh, naudas atmazgāšanas un korupcijas jomā. Tas viss būs jābalsta uz uh, izvērtējumiem. Šiem izvērtējumiem jābūt publiski pieejamiem, caurskatāmiem un uh, attiecīgi jābūt nodotiem uzraudzības iestādēm. Un tātad pamatojoties uz šādu izvērtējumu, kas balstīts uz pierādījumiem, uz faktiem, tad būs iespēja samazināt padziļinātu izpēti tajos gadījumos, kur tas ir attiecīgi pamatots, bet tāpat laikā uh, varētu izrietēt saistības eh, pastiprināt šo padziļinotāju izpēti tad, kad riski ir lielāki. Tātad mēs patiesi vēlamies panākt sistēmu, kas risinātu problēmu tādā ne tik automātiskā veidā, bet eh, efektīvākā, iedarbīgākā, tādā individuālākā veidā. Tātad mūsu mērķis tik tiešām ir pastiprināt pastiprināt šos noteikumus, nevis otrādi. Par nodokļu pārkāpumiem varu tikai atgādināt to, ko uh, teica uh, Toms. Būtu ļoti labi visiem, un tas arī mums visiem atvieglot dzīvi, ja tiktu harmonizēts nodokļu pārkāpumu jautājums un ja būtu harmonizācija šajā jomā. Tomēr nedrīkst aizmirst, ka Eiropas uh, sistēmā tik līdz kā mēs ķeramies pie nodokļu jautājumu harmonizācijas, tad mums ir nepieciešams vienprātīgs lēmums padomē. Un problēma vienmēr ir uh, Tātad, nu, kas ir mazākais ļaunums? Vai nu mēs daram kaut ko noderīgu un pēc iespējas eh, efektīvu naudas atmazgāšanas jomā, vai arī mēs harmonizējam visu, ieskaitot arī nodokļu noziegums, un tad mums eh, padomē būs ļoti sarežģīta situācija, lai panāktu vienprātību tieši to iemeslu pēc, kurus jūs jau minējāt. Tas, eh, protams, nenozīmē, ka mēs necentīsimies risināt jautājumu par nodokļu paradīzēm, jo uh, komisija, un es ceru, ka tas nav nekāds uh, noslēpums, šo jautājumu aplūko ļoti cieši un uh, mēs aplūkojam šo jautājumu kopā ar fiskālās politikas jautājumiem un mēģinam izdomāt, kā vislabāk risināt nodokļu paradīžu jautājumu. Bet tā ir tad kā paralēla debate, kura, manuprāt, nebūtu sajaucama ar to debati, ko mēs uzsāksim saistībā ar šo jauno priekšlikumu, jo pretējā gadījumā vienīgais rezultāts būs tāds, ka mēs panāksim jaunā ierasinātā teksta atlikšanu un tālāk atlikšanu. Un uh, arī tie pozitīvie faktori, ko mēs cenšamies panākt ar šo priekšlikumu, ka tie, zināmā mērā, būs, nu, tā tiksim, zaudēti un anulēti. Šķiet, ka Nu jā, centos atbildēt uz galveniem jautājumiem. Ja kaut ko es aizmirstu, tad lūdzu atgādiniet, bet eh, tas pagaidām viss no manas puses. Grazie, direttore. Allora noi concludiamo questo. Paldies. Un eh, līdz ar to mēs arī varam beigt. Eh, pirmās daļas diskusijas vēlos jums ļoti pateikties par to, ka ieradāties. Paldies, <clears throat> paldies arī par sniegto informāciju un par paustajiem viedokļiem. Protams, eh, iespējams, ka mums eh, vēl būs viedokļa apmaiņas. Es tiešām ceru, ka tas tā būs. Līdz eh, laikam, kad tiks iesniegts gala ziņojums. Iespējams, mēs saņemsim kādus noderīgus dokumentus no jums vēl līdz tam laikam. Allora, noi adesso passiamo al secondo cluster, il titolo è valutazione. Un tagad varam eh, ķerties pie otrās eh, diskusiju daļas eh, attiecībā uz kanāliem un tehnikām, kādas tiek izmantota naudas atmazgāšanai un instrumentiem, kādi tiek izmantot naudas atmazgāšanas novēršanā. Mums ir četri runātāji. Uzklausīsim Žanklodu Delpjēru, Beļģijas finanšu izlūkdienesta vienības vadītāju Viņš eh, runās eh, par Beļģijas eh, pieredzi saistībā ar naudas atmazgāšanas novēršanas jautājumiem. Tad uzstāsies Antonio Marija Kosta. Kādreiz uh, ANO uh, uh, apvienoto nāciju mm, ģenerāla sekretāra vietnieks, un viņš runās par saistību starp azartspēlēm un naudas atmazgāšanu. Tad arī uzstāsies Ingo Fīlers, finanšu konsultants Viņš vada darba grupu par naudas atmazgāšanu, un viņš runās par uh, atbilstību un riska novērtējumu banku sektorā. Uh, katram runātājam ir piešķirts desmit minūtes runāšanas laika. Un pēc tam būs atbilžu un jautājumu sesija. Sāksim uzreiz ar Delapiera kunga uzstāšanos. Lūdzu, desmit eh, minūšu laiks. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, gribētu sākt šo uzrunu tādā paradoxālā veidā atgādinot eh, dokumentus, par, mēs, par ko mēs runājam, par FATF ieteikumiem un Eiropas direktīvām un Es eh, minu šos dokumentus nevis tāpēc, lai vienkārši tos uzskaitītu, bet lai norādītu, lai pateiktu, ka šajā jomā pastāv tāda normatīvā, normatīvais aspekts. Un ir uh, arī vēl citi cilvēki, mani kolēģi Eiropā, kas, protams, varētu pateikt, ka jā, ka ir vēl citas uh, normas un ka notiek arī norma ieviešana. Ko mēs visi cenšamies uh, panākt? Piemēram, Beļģijā mēs esam strādājam ne tikai pie šīm rekomendācijām, bet arī pie Eiropas direktīvām, un ir pagājuši jau 20 gadu apmēram, jo Mūsu likums tika pieņems 93. gada janvārī, un tas ir likums, kas paredz novērst finanšu sistēmas izmantošanu, lai varētu veikt naudas atmazgāšanu, un, kas tika pievienots arī vēlāk, tātad arī, lai nenotiktu finans, terorismu finansēšana. Tātad šī finanšu informācijas vienība, grupa apstrādā finanšu uh, informāciju, un tā ir tāda operatīva vienība, struktūra. Beļģijā mēs esam operatīvā ziņā pilnīgi neatkarīgi, un mēs, mums ir administratīvs raksturs. Katrā dalību valstī ir uh, savs administratīvais, tiesiskais, uh, policijas darbības modelis, un uh, Varētu teikt, ka mūsu struktūras nevienmēr var tik labi sadarboties, jo tām ir dažāds raksturs, bet es jau 20 gadus tieši strādāju šajā jomā un varu apgalvot, ka šīs finanšu struktūras darbība ir diezgan līdzīga, un Eiropā Eiropas līmenī šāda rakstura struktūras vienības ļoti labi spēj sadarboties. Mēs varam sadarboties ļoti labi ar, piemēram, ar policijas uh, uh, sistēmu, ar tiesu sistēmu. Tātad te nekādas reāls būtisks uh, problēmas nerodās. Es teicu, ka operatīvā ziņā mēs esam uh, neatkarīgi, mēs esam pakļauti uh, divām ministrijām jo, protams, ka visā šajā darbībā ļoti svarīgs ir finanšu aspekts un arī uh, tiesiskuma aspekts, jo naudas atmazgāšana ir krimināla darbība, kas skār finanšu jomu, un tas, protams, ir viegli saprotams, bet tas ir saistīts arī ar represīvo, ar sankciju eh, aspektu, un, jā, svarīgi ir eh, sankcijas, bet tikpat svarīgi ir konstatēt šos atmazgātos fondus un līdzekļus, kas nāk no kriminālas darbības, un tā ir liela problēma. Tie runājot par normatīvo un operatīvo jomu. Mēs ieviešam FATF uh, rekomendācijas uh, Beļģijā, un mums ir nepieciešams panākt arī privātā sektora iedarbību un sadarbību. Jo šai preventīvajai sistēmai ir jābūt tādai sadarbības sistēmai, un tāms jau pastāv 20 gadus. Tātad pirmām kārtām jau ar uh, privāto finanšu sektoru, un otrām kārtām arī ar privāto nefinanšu sektoru. Un mēs darbojamies arī balstoties uz risku pamatot izvērtēšanu, un, kā jau es teicu, mēs jau 20 gadus uh, darbinam šādu sistēmu, un uh, mūsu valstī šī darbība ir ļoti pozitīva, jo Tādā veidā tiek panākt tāda atbildīga rīcība no iesaistītajām pusēm. Un mēs domājam, ka šī uz risku balstītā pieeja ir tik tiešām tā, kas ir visefektīvākā. Un ne tikai operatīvā līmenī, bet arī veicot strateģisku analīzi ne tikai dalību valstu līmenī, Tātad šī uz risku balstītā pieeja un identifikācija ir ārkārtīgi svarīga, bet tāpat arī profilēšana ļoti būtiska. Un, kad es saku profilēšana, tad es te domāju vairāk par uh, līdzsvaru starp uh, to, ka jārespektē privātā dzīve un jācīnās pret naudas uh, atmazgāšanu. Un te ir piemērs arī minams. Te ir daudz piemēru, kas tika minēti, ka nebieži, ka, ka ne, nav tik viegli veikt šādu klientu profilēšanu. Teiksim, šis klients veids kaut kādas konkrētas darbības ja tāpat laikā ir jāievēro visas direktīvas attiecībā uz privātās uh, dzīves un datu aizsardzību. Tātad, kā jau tika uzsvērts, tas ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, bet uh, tāpat laikā ir jānodrošina, lai šis uzdevums nebūtu tāds, nu, neiespējams, uh, neveicams. Tātad ir jāuzmanās, lai šī sistēma neļautu mūsu, tā teikt, pretiniekiem noziedzniekiem izmantot savā labumā šo sistēmu un izveidot tādas stratēģijas, kas padara viņu identifikāciju un atrašanu vēl grūtāku. Mums ir uh, zinām šāda aizdomu izskatīšanas uh, sistēma. Tā tad mūsu sistēma uh, nozīmē, ka tātad personas ieslēdz deklarācijas, un no otras puses ir uh, tiesu aizsardzības uh, sistēma. Un tiek izskatīta šī finanšu informācija, un tā ir sistēma, kas no vienas puses aizsargā šos deklarētājus, bet tāpat laikā aizsargā arī uh, klientus jo uz visu šo darbības, visu šo sistēmu attiecas pastiprināti konfidencialitātes nosacījumi. Tālāk, starptautiskā sadarbība starp šīm uh, informācijas apstrādes vienībām. Mums ir 80 uh, sadarbības nolīgumi šai mūsu Beļģijas uh, struktūrai, un tie ir simtprocentīgi operatīvi nolīgumi, Tas varbūt nebūtu īpaši precīzi, daži darbojas labāk, citi nē. Te jāpievērš uzmanību tam, ka šajā jomā, tāpat kā daudzās citās jomās, kad mēs runājam par pārkāpēju meklēšanu, identifikāciju, formāli ir jāpieturas pie zināmas uh, reglamentācijas. Mēs un FATF vērš uzmanību ne tikai formāli atbilstībai, bet arī skatās, kāda ir uh, šo normu ievērošana, lai attiecīgi varētu iegūt nepieciešamo informāciju. Tātad šai sadarbībā ļoti svarīgi konfidencialitāte, savstarpējas sadarbības aspekti un tāpat arī, lai tiktu ievēroti noteikumi par uh, informācijas izplatīšana. Tāpat jāveic arī tipoloģiska analīze, un to mēs arī veicam katru gadu, bet nu jau kādu gadu mēs veicam arī strateģisku analīzi. Tas nozīmē, ka strateģiska analīze daudz labāk ļauj uh, izvērst šo uz risku balstīto pieeju, balstoties uz tiem draudiem, lai mēs varētu to labāk atrast uh, un izmantot vai nu no lokālā, vai Eiropas, vai starptautiskā līmenī. Jūs, protams, varat apskatīt mūsu igadējo ziņojumu, kurš ir atrodams mūsu internetu mājaslapā. Un vēl viens pēdējais punkts, kas ir ļoti svarīgs attiecībā uz šādas uh, struktūras darbību. Un tas ir riska izvērtēšana naudas atmazgāšanā, lai varētu labāk definēt politiskās uh, stratēģijas un darbību un attiecīgi pap paredzēt uh, reglamentējošas un likumdošanas pasākums cīņai pret šīm parādībām. Es jums gribētu sniegt uh, nedaudz informācijas, kas, manuprāt, ir ļoti tāda mm, daļrunīga, un šī informācijas nāk, uh, ir saņemta 5. novembrī. Mēs esam saņēmuši 16 tūkstoši aizdomīgas deklarācijas, un ir uh, atvērti 4779 dosie lietas. Tātad ir vairākas deklarācijas katrā šajā dosie, šajā uh, katrā konkrētajā mapē. Un Te mēs runājam tikai par summām, kas ir ies, ie, iesaistīts šajās deklarācijās. Tad te vēl nav runa ne par kādu iesaldēšanu vai konfiskāciju, bet te mēs runājam par summu, kas ir ekvivalenta apmēram 2 miljardiem 209 miljoniem 636 tūkstošiem eiro. Tas nenozīmē, ka visi šie līdzekļi ir, tā teikt, radīti Beļģijā ka tas izriet no krimināla rakstura darbībām, bet tās ir tādas finanšu līdzekļu kustības, kuras kaut kādā šobrīd vai citā brīdī uh, ir uh, konstatētas Beļģijā, kuras varbūt arī vairs neatrodas Beļģijā, tā tad ir jābūt ļoti tādiem precīziem runājot par uh, šādiem skaitļiem un summām, bet es domāju, ka tas tikai parāda, cik ārkārtīgi milzīga ir šī parādība. Tālāk, ja mēs redzam mūsu sadarbību dažādiem partneriem, tātad jūs redzat, ka tās ir finanšu institūcijas, um, valodas maiņas uh, biroja, bankas, uh, Uh, tātad šie divi ir lielākie un būtiskākie. Tāpat laikā nefinanšu sektorā arī pastāv savi riski, jo šis sektors tādā pietiekama apmērā netiek iekļauts uh, cīņā pret naudas atmazgāšanu. Un te mēs, piemēram, redzam daudz un dažādas profesijas un uh, sfēras, uh, kas ir saistīts, piemēram, ar grāmatvedību, ar revīzijām un uh, tāpat dažādiem juridiskiem darījumiem. Tātad te jūs uh, tabulā varat redzēt uh, tādas aizdomīgas deklarācijas, kas ir saņemts no katra sektora vai profesijas. Jūs varat redzēt, cik personu, profesionāļu darbinieku katrajā jomā ir iesnieguši šādas deklarācijas, un jūs to varat redzēt, ka tā ir tikai tāda Jūs redzat, kāda ir atbilstība likumdošanas prasībām? Priekšsēdētājs runātājiem saka, ka jūsu laiks iztek un jums vajadzētu nonākt pie jūsu gala secinājumiem. Labi, tad es ledīšu ganām pārējo savu prezentācijas daļu. Galvenais, kas būtu jāpaturprātā, ir tas, cik liela riska saistās ar visu šo aspektu un jautājumu mūsu plāt. Tas viss ir par zemu, par maz novērtēts. Uh, pastāv ļoti būtiski riski, ka notiks e, infiltrācija un dažādi destabilizācijas centieni visos līmeņos. Un vēl otrs komentārs, ka ir nepieciešama riska analīze ne tikai attiecībā uz to risku, ko rada krimināla rakstura iestādes, bet tas risks, kas e, mums pašiem pastāv, ka mums varbūt ir neadekvātas reakcijas iespējas. Un te man ir pieci punkti tālāk. Pirmām kārtām Dažkārt mums nav proporcionāls reakcijas iespējas, mums nav, teiksim, varbūt darba materiāli vai juridiskās iespējas, un tas ir neproporcionāli neatbilstoši kriminālo organizāciju iespējām. Tālāk tiek runāts arī par nodokļu noziedzību. Viena no galvenajām problēmām ir nepietiekama caurskatāmība finanšu transakcijās, un tas izriet tieši no nodokļu aspekta, uh, noziedzīgās organizācijas un pārkāpēji izmanto visu ies, visus iespējamos nodokļu likumus, tāpat arī nodokļu paradīzes un citas eh, izvairīšanās iespējas, un tā ir ļoti smaga problēma. Šī tendence turpinās un. Galu galā jāsaprot, ka galvenais, galvenais trūkums ir tas, ka viss ļoti fragmentēts un sadalīts un par kāpēc to izmanto. Tas pats attiecas arī cīņai pret terorismu organizācijām. Trūkst tāds saskaņots un strateģisks skatījums gan starptautiskā, gan, starptaut, eh, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Un te es tagad runāju pēc savas jau 20 gadu uh, pieredzes. Un jāsaka, mūsu rieģiešanas spējas reizēm ir ļoti lēnas un mazas, un Jāsaka, ir uh, ļoti liela atšķirība starp, teiksim, identificētiem fondiem, līdzekļiem, ko mēs varam rakstot kā kriminālā veidā iegūts, un tiem līdzekļiem, ko mēs atgūstam. Tātad mums ir jāpalielina šis atgūto līdzekļu apjoms, jo pretējā gadījumā es ļoti baidos, ka pēc 20 gadiem mūsu diskusijas būs tieši tādas pašas, kādas, šobrīd, kādas ir šobrīd šajā zālē. Antonio Marija. Paldies, Alpjērkungs. Tagad vārds Antonio Marija Kostra, bijušajam ANO ģenerālsekretāra vietniekam. Lūdzu, jums ir dots vārds. Priekšsēdājas kundze, sanāksmes Eiropas parlamentā lielākoties ir par attīstību, mieru un drošību, bet šīs komitejas sanāksme šodien ir citādāka. Tā ir par jautājumiem, kuri nav cildeni, tie, bet kas ir tumši un drūmi. Uh, Runa nav par eh, ražošanu, bet par destrukciju. Runa nav par tirzniecību, bet par nelegālu tirzniecību. Mēs nerunājam par investīcijām, bet par naudas atmazgāšanu, nevis eh, par uh, tirgus konkurenci, bet par postošu konkurenci. Es to saucu par nozieguma uh, ekonomiku. Un tas ir milzīgs uh, bizness. Uh, mēs uh, visi zinām, kas radīja šo situāciju. Uh, iepriekšējos 25 gados e, noziedzība ir kļuvusi organizētāka un pārnacionālāka, un tā ir sasniegusi makroekonomiskas dimensijas. E, tā ir guvusi lielu labumu no globalizācijas, un tā ir e, iespiedusies parlamentos un valdībās. Tā ir arī iznīcinājusi nācijas un pārkārtojusi biznesa stratēģijas. Noziegums tagad, noziegums ir nošķīris noziegums ir e, tātad e, attīstījies dažās, dažos daudzādos e, veidos, kā piemēram identitātes zādzībās un kibernoziegumos, un tas viss ir kļuvis par lielu apdraudējumu mieram. Pirms desmit gadiem, pēc bažām, kuras pauda ANO ģenerāla asambleja, G8 un citi, es sāku darbu uh, ANO uh, narkotiku un noziegumu birojā, lai novērtētu uh, draudus, kādus uh, sabiedriskā noziedzība uh, uzliek uh, sabiedrībai un kāpēc to cīnīties. Un pirmais ziņojums, kādu izstrādājām, bija ļoti iz, liels izaicinājums zinātniskā un politiskā ziņā. Uh, Un ir skaidrs, ka kriminālais tirgus šodien ir izplatījies pa visu uh, planētu. Nelegālās preces uh, nonāk no viena kontinenta otrā uh, un tā tālāk. Un noziedznieki izmanto ieročus un vardarbību. Un jo sevišķi viņi izmanto naudu un nodokļus, lai nu, nopirktu politisko varu. Ir viena noziegumu joma ir tātad viena eh, nozieguma joma, eh, kura tiek labāk eh, saprasta. Tā ir nelegālo vielu, nelegāla tirzniecība, piemēram, opija, heroīna, kokaīna, ķīmisko narkotiku tirzniecība. Par šo tirgu ir tiešām daudz informācijas. Attiecībā uz piegādēm mēs zinām, ka katru gadu 850 tonnas no kokaīna no Andu valstīm 550 eh, tonnas eh, heroīna no Afganistānas, 600 eh, tonnas sintētisko narkotiku un 40 tūkstoši tonnu marihuānas nonāk pasaules tirgu. Valstis, kuras audzē eh, pasaules nelegālās narkotikas, kā Afganistāna un Kolumbija, eh, tam tiek pievērsta liela pasaules uzmanība, eh, tāpēc, ka tur ir liels saistības starp narkotikām un nemieriem. Un faktiski vairums no ieņēmumiem par narkotiku tirzniecību tie tiek gūti uh, bagātajās valstīs, mūsu valstīs. Uh, piemēram, uh, pasaules tirgū, Afganistānas heroīna pasaules tirgū, tikai eh, kādi 5% eh, tātad eh, saistās ar ienākumiem, ko gūst afgāņu laucinieki un tirgotāji. No 75 miljārdiem kokaīna tirgus Ziemeļamerikā un Eiropā 70% peļņas tiek gūti mūsu valstīs, patērētāju valstīs. Tad vēl ir arī pieprasījuma puse un pasaules narkotiku situācija tiek arī dokumentēta. Aptuveni 200 miljonu cilvēku iz, izmanto narkotiku, lieto narkotikas reizi gadā, savukārt 25 miljoni lieto narkotikas katru dienu. Viņi ir atkarīgi no narkotikām. Un šie 25 miljoni ir mazāk nekā 1% no pasaules visiem iedzīvotājiem. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka tabaku izmanto 30% iedzīvotāji bet narkotikas mazāk kā 1% eh, iedzīvotāji. Un eh, alkoholu izmanto mazāk, mazāk par 25%. Eh, Un līdzīgi arī sekas ir attiecīgi proporcionāli sadalītas. Katru gadu narkotikas nogalina milzīgu skaitu cilvēku bet jebkurā ja gadījumā tas nogalina mazāk uh, cilvēku nekā uh, nogalina tabaka un alkohola um, mm, patērēšana. Bet uh, ir uh, arī skaidrs, ka tabaka un alkohols atšķirībā no narkotikām var teikt uh, legāli tirgoti. Uh, Eiropa ir visvērtīgākais heroīna tirgus, uh, vidē 20 miljārdi. Savukārt uh, Krievija uh, Krievijā uh, ir uh, vis, visvairāk uh, heroīna patērētāju. Ziemeļamerikas kokaīna eh, tirgus, kaut arī tas samazinās, eh, ir radījis eh, milzīgu narkotiku karu ar Meksiku. Un šajā reģionā tika apdraudēta tautu pastāvēšana. Kokaīns no narkotikas, tātad ko, kokaīns no Latvijas Amerikas tiek pāres uz Eiropu caur Āfriku un tas apdraud eh, Rietum Amerikas, eh, Rietum Āfrikas eh, valsts pastāvēšanu. Un tas viss samazina valstu attīstību, apdraud vietējās valūtas, kā arī apdraud ārzemju investīcijas un biznesa aktivitātes, kas ir saistītas ar dažādiem ieguvumiem. Un kopumā ir ieguvums tātad ieteikuma no narkotiku tirzniecības ir divkārša. Tātad uh, ir ieteikuma uz uh, atkarību no narkotikām un uz veselību, un ir ietekme uz uh, narkotiku tirzniecību. Ir cilvēki, kuras apņem pār pasauli, kur uh, nebūtu narkotika. Un viņi piedāvā uh, vienkāršotu modeli. Uh, viņi uh, uzskata, uh, ka e, tas, ja narkotika piegādes avots e, tiktu iznīcināts, vairs nebūtu šādas problēmas. Savukārt e, citi sapņo par pasauli, kur, kurā nebūtu vispār narkotiku. Viņi saka, ka ir jālegalizē narkotikas un tādā veidā vairs nebūs šāds kriminālais tirgus. Tomēr šie divi argumenti nav pareizi. Es drīzāk vēlētos uzsvērt to, ka Eh, kaut arī sabiedriskajai sabiedrībai ir laba izpratne par situāciju saistībā ar narkotikām, mēs joprojām nesaprotam, eh, cik nopietni ir ar narkotikām eh, saistītie noziegumi un naudas atmaskāšana saistībā ar narkotikām. Un tad vēl faktiski ir tā, ka narkotiku kontrole joprojām tā nav spējusi ierobežot mafijas veiktos noziegumus un atšķirībā no teroristiem un nemierniekiem, noziedzniekiem nav politiskās darba kārtības. Viņu biznesa modelis tomēr ir zināms. Viņi eh, zina, kā var minimizēt eh, riskus, maksimizēt tātad, eh, pēļņu, un viņi izmanto tātad, korupciju, lai sasniegtu savus mērķus. Līdz ar to es vēlos koncentrēties uz trīs lietām - risku, saikni ar likumīgo biznesu un korupciju. No sākuma aplūkosim riska jautājumu Eh, mafijas darboņi zina ļoti labi, eh, ka ir maz iespēja, ka viņus noķers. Citiem vārdiem sakot, viņi zina, kur ir maz eh, ties, tiesiskums, un līdz ar to nelegālas aktivitātes lielākoties uh, pastāv nestabilās teritorijās, kā piemēram konflikta zonās vai arī uh, pasaules nabadzīgākajās daļās. Un jūs varat piekrist tam, ka nabadzība Nabadzība gal galā noved pie eh, augsta noziedzības līmeņa. Tad attiecībā uz saikni starp eh, organizēto noziedzību un likumīgo biznesi. Valsts pasaules mafija rada vairāk nekā 300 miljārdus gadā eh, peļņas no eh, narkotika tirzniecības. Un līdz ar to narkotika tirzniecība 21. lielākā ekonomika eh, pasaulē, uzreiz pēc Zviedrijas ekonomikas. Un tur tiešām ir ļoti liels naudas apjoms, kas tiek apmazgāts. Un daļa no tā visa ir dēļ nekontrolētiem ekonomikas sektoriem. Uh, Un ir skaidrs, eh, ka mm, liela daļa no šīs asiņās naudas ieplūst eh, ek eh, likumīgajā ekonomikā. Un trešā lieta, ko vēlēs uzsvērt, ir korupcija. Laikā, kad pastāv finanšu krīze, tas, ka mafijas asiņainā nauda ieplūst likumīgajā banku sektorē, tas ir ļoti biedējoši. Un ir ļoti grūti Eh, saprast, kāpēc tas ir noticis. Un es vēlos uh, eh, uzsvērt faktus. 60. gados, kad mafija lēnām kļuva par biznesa organizāciju, tās uh, eh, asņēnā nauda uh, pārvietojās uh, pāri robežām, uh, tas bija skaidrs naudas formātā. Savukārt 70. gados Eiropas ekonomiskā integrācija un plausošā starptautiskā uh, tirzniecība uh, ļāva mafijas darījumus veikt ar bankas pārskaitījumu palīdzību. Savukārt 80. gados pasaule saprata, eh, ka briesmas, kas ir saistītas ar naudas atmazgāšanu, eh, tika, tika novērtāts risks un eh, radās FATF organizācija. Sav, tad sākās kontrolas pasākums. Savukārt 90. gados Eh, banku sektora eh, atvesaļošana eh, veicās diezgan labi, pateicoties FATFai, un mafija pievērsās skaidrs naudas darījumiem. Līdz ar to varam teikt, ka Tātad 90. gados mafija atkal atgriežas pie skaidras naudas. Tomēr šie panākumi nebija ilgi. Lielā finanšu krīze šajā desmitgadē uh, Eh, radīja finanšu sektora nelikviditāti, un līdz ar to eh, nav, bankām bija nepieciešama svaiga nauda, un eh, līdz ar to mafija atkal atgriezās pie banku sektora. Pēdējo gadu laikā šis naudas trūkums ir devis brīnišķīgu iespēju mafijai iespiesties banku sektorā. Tādā veidā viņi ir nopirkuši akcijas un iespiedušies banku padomēs. Un, diemžēl, uh, likuma sargājušajām iestādēm nav izdevies uh, novērst šos uh, noziegumus, kā piemēram skandalozajā gadījumā ar Vahovijas banku ASV kad 2010. gadā tika atmazgāti vairāki simti miljārdi dolāru meksikāņu karteļu naudas. Un tas bija noziegums, Eh, kam nebija nekādas, kā, kā rezultātā nebija nekādu eh, sankciju. Un eh, vēl nesenāk HSBC mm, tika apsūdzēts par miljārdu naudas atmaskāšanu, kā arī vairākas citas bankas abos Atlantijas okeāna krastos. Un Es tiešām eh, nevaru iedomāties eh, kādu lielu starptautisku banku, kas nebūtu iesaistīta lielākā vai mazākā skandālā. Un eh, ve veids, kā tiek apkarots organizētā noziedzība, ir ļoti atkarīgs no valdību vēlms iesaistīties, novērst šo te, šos te noziegums. Tomēr tas nenotiek kā kāds uh, Eh, kāda Itālijas amatpersona Itālijā teica, eh, šķiet, ka eh, nevis mafija meklē bankas, lai atmazgātu naudu, bet bankas meklē mafijas naudu. Un līdz ar to es vēlos teikt, ka mūsu priekšā ir noziegums, kurš ir kļuvis organizēts un pārnacionāls, un tam ir makroekonomiskas dimensijas. Un pašreizējā reakcija uz noziegumiem balstoties uz uh, politiskām aktivitātēm nozīmē to, kā tiek sodīti um, aizdomās turamie, bet uh, ir arī jāizvērš pūliņus, lai tiktu pārbaudītas balto apaklīšu profesionāļu rīcības. Un organizētā noziedzība ir kļuvusi par ekonomisku spēku, un uh, līdz ar to ir jālīdzsvaro principu milzīgie ekonomiskie aktīvi. Un ir jāvies tomēr uz pesimistisks nots, eh, tāpēc, ka uh, pašreizējā rīcība pret uh, komercbankām, kuras ir vainīgas uh, pie naudas atmazgāšanas, tas, uh, tas norāda uz nevēlēšanos sodīt noziedzniekus. Uh, daudzos gadījumos uh, kriminālas apsūdzības ir atsauktas un uh, sodi uh, Eh, ir samazināta līdz tādam apjomam, kas ir tikai banku tātad, gada pēļņa, kas, ir, kas katrā ziņā nav laba iespēja. Paldies! Tagad Hamburgas Universitātes eh, pārstāvis Ingo Fīlers eh, mums paskaidros saiknes ar naudas atmazgāšanu un internetu azartspēlēm. Okay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 Es runāšu par internetu azartspēlēm un naudas atmazgāšanu. Naudas atmazgāšana ir e, tad, priekšnoteikums organizētajai e, noziedzībai, kur apdraud mūsu sabiedrību. Organizētā noziedzība ir milzīgs biznes, kā mēs to dzirdējām. Un organizētā noziedzība un noziedznieki, viņi ir ārkārtīgi profesionāli. Un līdz ar e, to ir nepieciešama rīcība bet problēma ir tā, ka šie noziedznieki vienmēr meklē jaunas iespējas, kā jau visi uzņēmēji to dara. Un viena uh, no, š, no šī biznesa uh, sastāvdaļām ir tā, ka viņiem ir jāatmazgā nauda. Un jauns veids uh, tātad ir interneta azartspēles. Azarspēles ir e, ideāls instruments naudas atmazgāšanai, jo ir milzīgs apjoms e, darījumu un um, naudas plūsmu. Nav uh, tīri taustām produkta, bet kas ir ļoti svarīgi. Līdz ar to var vienkārši kaut ko izdomāt. Un svarīgi ir arī tas, ka bieži vien azartspēles ir atbrīvotas no nodokļiem. Vismaz Vācijā, no kurienes es nāku, Eh, Vāc, Vācijā azartspēles eh, ir atbrīvots no nodokļiem, un tas ir arī ļoti svarīgs aspekts. Līdz ar to ir trīs dažādi naudas atmazgāšanas gadījumi. Eh, Nelegālās azartspēles pašas par sevi ir nelegāls darījums, un līdz ar to tas ir ehm, kvalificējams kā naudas atmazgāšanas noziegums. Tad vēl divi gadījumi ir svarīgāk šobrīd. Eh, nelegāli darījumi eh, ex ante, kas nozīmē, ka eh, nelegāli līdzekļi tiek izmaksāti kā azartspēļu laimests. Un, kad, piemēram, tiek izmantoti likumīgi, likumīgi bankas konti, uh, Un azartspēles var tikt izmantots arī kā veids, kā samaksāt par nelegālām, nelegāliem darījumiem. Tas būtu trešais gadījums. Es iezināšos detaļās un paradā, parādīšu jums trīs gadījumus par to, kā tas viss tiek darīts un kāpēc ir tik, eh, tas ir tik vienkārši un lēti eh, noziedzniekiem izmantot eh, internetā azartspēles kā instrumentu. Pirmkārt, A gadījums. Tātad pavisam uh, neliels uh, kokaīna dīlers, kurš vērsta pārskaitīt 10 tūkstoši eiro uh, ienākums par nelegālām narkotikām uz uh, likumīgu uh, bankas uh, kontu, tad tiek izmantota priekšmaksas karta, un tā tiek uh, uh, izmantota, un tad tiek nopirkta šīs uh, paysafe kārtas, kas ir priekšmaksas kartes, tad tad, eh, piemēram, kas kazino operators eh, tās izmanto, eh, un tas tiek izmantotas azartspēlēs. Un līdz ar to azartspēļu operators gūst nelielu daļu no ienākumiem, kas ir ļoti maz. Tāpēc, ka internetā uh, azarspēles eh, ir tātad eh, internetu produkts un tur netiek maksāt nodokļi. Un ļoti bieži eh, šis tā internetā azarspēļu sektors vispār netiek regulēts. Ir daži regulēti tirgi, bet tie nav tik nozīmīgi, ja mēs skatāmies, cik liels ir interneta azartspēļu tirgus visā pasaulē. Tas lielākoties vispār nav regulēts. Piemēram, Vācija tas ir pilnīgi nelegāli spēlēt uh, pokeru uh, internetā. Tomēr uh, joprojām Vācijā pasaulē lielākais interneta pokera uh, spēļu uh, tirgus. Un citās uh, valstīs uh, ir uh, uh, arī tātad uh, neliela, uh, nedaudz uh, legālo interneta azartspēļu, bet tas ir tiešām pavisam nedaudz. Un tātad uh, šeit ir apskatīts gadījums ar 9500 eiro, kas ir iegūti, un tie tiek pārskaitīti uz bankas kontu Un tātad viss, kas notiek līdz šim te punktam, par to neinteresējas finanšu izlūkdienests. Un operatori, un viņi vienkārši sēž savās nodokļu paradīzēs kaut kur, kur viņi nedalās ar informāciju, protams, ar finanšu izlūkdienestiem. Un galu galā ir arī bankas konts, kur ienāk nauda no poker operatora tas nav nekas īpašs. Kā jau teicu, Vācija ir lielākais eh, pokera tirgus, un tas ir tipiski, ka tur tiek izmaksāts kāds naudas apjoms, un tas bija pavisam neliels gadījums varam astīt nedaudz eh, lielāku gadījumu, tātad vidēji uh, eh, lielumu kokaīna tirgotājs uh, 200 tūkstoši eiro pārskaitījums uz legālu bankas kontu. Tātad pārskaitījums uz ar, ar kādā, kādu valsti, kurai nav informācijas, eh, tad tiek izmantots depozīts. Un eh, tiek varbūt nedaudz zaudēts eh, šīs naudas. Un pēc tam notiek telefonzvans, tad tel telefonzvans vietējai bankai, tad tiek paziņots, ka esmu laimējis jackpot, un tad es izmaksā, mm, iemaksāšu šo te laimestu, un banka būs ļoti priecīga un piedāvās vairākus produktus, ko jūs varat iegādāties ar e, šo te naudu, ko jūs vinējāt e, e, jackpot laimestā. Un pamatā tur ir tas, ka ir šie 200 tūkstoši eiro skaidrs naudas. Un tātad tur, tur nevar nošķirt atšķirību, vai tas ir parastas azartspēles vai šis jackpot. Uh, Un nākamais gadījums ir interesantāks. Tad eh, ļoti liels kokaīna tirgotājs, un kad tiek pārskaitīti 200 miljoni uh, nelegālu um, ienākumu no narkotika tirzniecības, līdz ar to uh, tiek uh, izmantots interneta kazino. Uh, Eh, tiek radīti eh, šie te eh, neīstie ienākumi, kur tiek teiks, ka tik daudz cilvēki tad, kopā ar mani spēlēja šajās virtuālajās um, azartspēļu mašīnās un radušies šī lielā nauda. Dažās valstīs ir uh, likumīgi uh, tad, izvērst šādu interneta uh, azartspēļu uh, biznesu un tiek arī maksāti eh, nodokļi. Un dažās valstīs tiešām eh, valdība priecīga, ka tiek maksāti nodokļi no šādām lielām summām. Un gal galā tas viss kļūst par eh, pilnīgi likumīgu pēļņu. Un tā ir biznesa pēļņa. Un pēc tam to tika pārskaitīt atpakaļ, piemēram, uz Vāciju. Un tas viss uh, padara. Uh, Viss ir vēl sarežģītāks, uh, tāpēc, ka ir šis te uh, Ehm, azartspēļu operators, ehm, maksājuma apstrādātājs, spēlētājs. Un viss kļūst sarežģītāks saistībā ar detaļām, tāpēc, ka ir 235 dažādas maksājuma metodas, ir kredītkartes, un, kas, un ir kredītkartes un ir skaidra nauda, un starp šiem, šīm divām kategorijām ir daudz kā cita. Tad ir arī 2910 uh, azartspēļu operatori. Uh, ir maksājumu uh, apstrādātājs, kurš ir pa vidu. Par to nekas daudz nav zināms. Tas ir bizness, kas ļoti ātri attīstās. Ļoti daudzi mazi spēlētāji visā pasaulē nu, parādās un pazūd, un azartspēļu operatori vēlas sadalīt riskus. Līdz ar to azartspēļu operatoriem, kuriem ir, kur ir lielāki, viņiem ir dažādi šie maksājumu uh, apstrādātāji. Nekas daudz par viņiem nav zināms, tāpēc, ka viņi īpaši nereklamējas internetā un ir sarežģīti iegūt kvalitatīvu informāciju par viņiem. Un slaids ir par to, uh, cik situācija var būt sarežģīta, ja ir šis te uh, maksājuma ceļš starp viņiem un nekad nevar īsti zināt, kas ir šis maksājuma mm, mm, apstrādātājs, kurš to visu vispār dara. Un tas, eh, to, tas protams, parāda, padara eh, ļoti grūtu eh, noziedznieku ķeršanu šajā nozarē. Un liela problēma ir tāda, ir, ka ir mazas izmaksas un zems riska noteikšana, zema riska noteikšana. Un naudas atmazgāšana tādā veidā kļūst lētāka. Un tas nozīmē mazākas izmaksas uh, uh, no, no, noziedzniekiem, uz ar to ir arī vairāk noziegumu. Jo cilvēki ir ļoti racionāli, jo sevišķi organizētie noziedznieki, un ko mēs varam darīt? Ja skaidrs ir tas, uh, ka internetā uh, azartspēles nedrīkst būt atbrīvotas no nodokļiem. Tad uh, attiecībā uz noteikšanas risku. Problēma ir par to, ka mums ir nepieciešama um, rīcība pret nelegālām interneta azartspēlēm. Tas ir pirmais solis. Mēs nevaram ieviest uh, likumīgas azartspēles un teikt, uh, ka uh, likumīgie uh, tad, uzņēmēji uh, to, mums palīdzēs novērst eh, šo situāciju, tomēr ir skaidrs, ka tik un tā ir jācīnās eh, pret eh, pret nelegālām internetu azartspēlēm. Tas ir pirmais solis, kas mums jādara. Paldies par uzmanību. Paldies. Tagad vārds pēdējiem runātājiem, Renē Vākam. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, pavisam ātri pastāstīšu par sevi. Es eh, eh, strādāju Eiropas Banka Industrijas komitejā naudas atmazgāšanas vienībā, bet esmu strādājis arī Francijas policijas sistēmā un tāpat arī 16 gadus bankā cīņā pret naudas līdzekļu atmazgāšanu. Tātad man ir tāda dubulta pieredze strādājot represīvajos dienestos un tāpat arī banku sektorā. Un tas varbūt arī dos tādu spēcīgāku pamatu manam sacītajam. Sākumā gribētu teikt, ka bankām ir bijusi tāda pionieru cīņā pret uh, naudas uh, atmazgāšanu uh, kopš uh, 90. Uh, gada. Es tā laikā biju Francijas valdības eksperts saistībā ar FATF, tika izstrādātas 41. Uh, rekomendācijas, un mērķis bija cīnīties pret organizēto noziedzību. Sākumā šīs FATF uh, uh, rekomendācijas tika vērst tieši uz narkotiku līdzekļiem. Pēc tam tika ietvertas arī organizētās noziedzīgās darbības, tālāk terorismu finansēšana pēc 2000. 2001. Eh, gada eh, septembra notikumiem un tika iekļauts arī citas darbības, eh, nodokļu noziegumi un arī kodolieroči. Šis darbības tvērums, kas tiek paplašināts bankām, tas nozīmē, ka mazāk varbūt tiek pievērsts uzmanības organizētai noziedzībai, jo uh, Principā, jebkurš ja bankas klients var kļūt par tādu, nu, aizdomās turamo. Tātad šis uzraudzības darbības lauks ir ļoti ievērojami paplašinājies. Otrām kārtām. Tāpat laikā ir atšķaidīti šie pienākumi. Un Uh, šī uzraudzība ir nepieciešama daudz globālākā mērogā. Pēdējos gados bankas ir uh, ieviesušas diezgan tādus būtiskus uh, pasākumus, tīri organizatoriskā līmenī, tāpat dažādas instruments un procedūras, un tur ir ieguldīti diezgan lieli līdzekļi. Vācijas banka 2008. gadā ir izvērtējusi preventīvās izmaksas un 760 tūkstoši eiro. Tātad tīri preventīvie not, izdevumi, lai varētu nodrošināt cīņu pret naudas atmazgāšanu. Šis uh, pētījums ar to var iepazīties arī internetā. Tātad bankas veids tādus būtiskus ieguldījumus un cenšas um, nodrošināt kaut kādu darbību. Es pastāstīšu, kāda ir banku pienākumi, ko tās dara. Ir divas uh, pieejas. Pirmkārt, Eiropas Savienībā ir uh, finanšu iestādes vēlas tādu maksimālu integrāciju, tas nozīmē uh, ka mēs vairāk uh, gribētu, lai būtu regula, lai būtu vienāds regulējums visā Eiropas Savienībā, tā vietā, lai būtu direktīva, kas nosaka minimālos nosacījumus un kas savukārt bankām, banku grupām radītu liels uh, grūtības, jo dažādās valstīs būtu atšķirīgi nosacījumi, kas būtu pielāgot vietējiem apstākļiem. Tātad tas ir tāds pirmais uh, secinājums vai piezīme. Otrā piezīme ir jautājums par uh, sankcijām pret bankām. Arī Amerikā šis jautājums tika pacelts. Un konstatējums ir tāds, ka uh, preventīvās darbības uh, pret naudas atmazgāšanu un terorismu darbības finansēšanu bankām tolerants līmenis ir noteikts nulle attiecībā uz šādām darbībām. Tātad, ja kaut kas nav kārtībā, tad sankcijas ir momentānas, Un arī to ir svarīgi paturēt uh, prātā. Un noslēdzot savu diezgan garo ievadu, gribu teikt, ka no 70. gada mēs uzskatām, ka ļoti daudz uh, Uh, uzraudzības funkcija ir jāpārceļ arī uz finanšu sektoru, tātad uh, kodolieroči, uh, organizētā noziedzība un tā tālāk, tātad finanšu sektors. Tam ir ļoti spūci, nozīmīga loma, jo valsts iestādes kā tādas vairs nespēj šo sektoru uzraudzīt un regulēt tālāk. Tātad kādas ir svarīgākās, svarīgākie pienākumi bankām vai Tik runāts par globālu pieeju, par tādu vispārīgāku pieeju, un uh, Par to jau runāja iepriekšējie runātāji, un arī bija runa par pieeja, kas balstīta uz risku. Kā jau es teicu, ir palielinājies uh, banku darbības uh, uh, tvērums, un ja nebūtu šī uz risku balstītā pieeja, tad vairs īpaši nevarētu saprast, kur uh, likt uh, prioritātes, kam pievērst galvenu uzsvaru. Runājot par šiem pienākumiem. Pirmais pienākums ir pazīt, zināt savu klientu, tas ir bāzes princips. Tātad bankām tiek prasīts zināt savu klientu, jo, ja jūs nezināt, kas ir jūsu klients, kādā veidā jūs varat uh, atbilstoši veikt bankas uh, darbu un funkcijas. Tātad šis uh, ir vispārīgs princips, jo princips nozīmē, ka ir jāspēj identificēt arī savu klientu. Uh, Tātad, ja tā ir kāda fiziska persona, tādā gadījumā tad ir identitātes dokumenti un tā tālāk. Bet, ja ir runa par juridiskām struktūrām vai par kaut kādiem trasta fondiem un tā tālāk, tad šis identifikācijas jautājums kļūst daudz sarežģītāks, kas tad reāli ir klients un kurš reāli ir ieguvējs eh, šīs juridiskās eh, struktūras gadījumā, ar kuru bankai ir eh, sadarbība. Un daudzās valstīs valsts iestādes mums īpaši nepalīdz, jo ir uh, reģistri, kur ir uh, jāpiefiksē uh, šīs juridiskās personas un to pārstāv, bet uh, bieži vien tas netiek darīts, šāda informācija mums netiek sniegta. Un te es gribētu izteikt tādu zinām aicinājumu attiecīgām iestādēm. Tātad banku pienākumi tiek paplašināti, ja ar darbību un klientu saistās kaut kādi riski. Tātad pastāv sistēma. kur zinām riski saistās īpaši ar politiskām figūrām, teiksim, ar parlamentu darbiniekiem un tā tālāk. Tāpat arī korespondējošās bankas, eh, kuras sadarbojas ar mūsu konkrēto klienta banku, Tāpat arī riska faktori, kas saistās to, ja nav šis eh, fiziskais klients. Tātad visi šie faktori nozīmē, ka bankām ir jāizvērš tādas eh, stingras, eh, skaidras sistēmas. Ir jāparedz arī īpaši dienestu bankā, kas cīnās pret naudas līdzekļu atmazgāšanu. Ir nepieciešami ļoti izsmalcināti līdzekļi un datu bāzes. Tātad jāveic, piemēram, banku, darbi, banku kontu uh, Uh, tendences un darbību, ir jāveic zinām filtrēšana un uzraudzība, lai redzētu, vai, teiksim, pārnacionāls starptautisks naudas plūsmas nenāk vai neskar naudas atmazgāšanu, terorismu finansēšanu un tā tālāk. Tātad tās ir tādas ļoti smagas, uh, prasīgas struktūras un uh, izmaksas arī attiecīgi bankām, veicot šo darbu, ir diezgan augstas tālāk pienākums eh, veidot datubāzes un veikt informācijas apmaiņu. Te jau tika minēts, piemēram, kā var nodrošināt uh, informācijas apmaiņu par klientu, kurš ir kļuvis, teiksim, uh, aizdomās par turamo, bet tāpat laikā jānodrošina arī datu aizsardzību, un ar šādiem šķēršļiem transnacionālas banku grupas saskars ļoti bieži. Eh, bieži vien nav tādu oficiālu sarakstu par eh, politiskām figūrām, ar kurām saistās zinām riski. Tātad šādas datubāzes reizēm pastāv, bet reizēm nav skaidrs, vai tās ir uzticamas un uh, bankas kā tādas nevar vienas pašas uzturēt šos sarakstus par eh, šīm politiskiem riskiem pakļautām personām. Tāpat arī, ja ir centieni iegūt eh, kādu negatīvu informāciju par klientu, par eh, nelegālu darbību, piemēram, tad varbūt tur pastāv arī kādas ārējas datubāzes, bet arī tur attiecīgi ir izmaksas un iespējams, ka šīs datubāzes un sistēmas nav tik uzticams, kā varbūt būtu cerēts. Tā tad kopsavilkumā varētu teikt, ka ir trīs tādi jautājumi vai lūgumi, ko es gribētu izteikt deputātiem. Mēs gribētu, lai finanšu pasaulē, un es te runāju visu Banku federāciju vārdā, uh, lai Eiropas Savienības līmenī būtu kaut kāda centrāla datu bāze, kas uh, apkopo visus, teiksim, ieguvējus, akcionārus, uh, uzņēmiem Eiropā un lai uh, tur nebūtu iekļauts tikai bankas, bet tāpat arī dažādi komerc uzņēmumi, jo bieži vien trūkst informācijas. Tātad tā būtu tad pirmā vēlma un lūgums. Un ir runa arī par nevalstiskiem uzņēmumiem, kuri dažkārt, teiksim, jā, saka, ka uzņēmumi ir ļoti caurskatām un tā tālāk, bet eh, arī, kā es teicu, nevalstiskās organizācijas dažkārt ir jāiekļauj šajā šajos sarakstos. Es zinu, ka Eiropas Savienības eh, valstīm varbūt ir grūti sastādīt šādu politiskam riskam pakļautu personu sarakstu, bet tomēr vajadzētu uh, varbūt domāt par šīm funkcijām, politiskām funkcijām, kas varētu būt eh, politiskam riskam pakļauts, teiksim, Vācija, eh, piemēram, federālā, varbūt arī pavalstu līmenī ir šāds politiskam riskam pakļauts personas. Tā tad eh, ir nepieciešams izvērtēt, balstoties uz risku, un varbūt šādu izvērtējumu vajadzētu veikt katrā bankā. Uh, Bet katrā ziņā es gribētu, lai Eiropas Savienībā šī izvērtēšana balstoties uz risku būtu tāda harmonizēta un uh, vienveidīga. Tātad šīs ir galvenās vēlmes attiecībā uz banku industriju. Paldies! Grazie, adesso apriamo subito il dibattito. Paldies! Tagad sāksim jautājumu un atbilžu sesiju un došu vārdu mūsu referentam uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze! saka Jakolīno kungs. Uzreiz rēģējiet uz Vaka kunga pēdējiem domu graudiem. Viņš arī paud vairākas vēlmes. Viņš runāja par to, ka varbūt vajadzētu veidot tādu Eiropas līmeņu banku sistēmu un eh, tai pakārtotu mehānismu. Eh, ļoti daudz ir runāts par banku pārvaldību un banku savienību. Ir vairākas valstis, piemēram, Vācija, kurās ir šīs kooperatīvās bankas, bet jūsuprāt, banku savienībai ir jāsaistās ar labu pāraudzību un kontroli. lai varētu labāk cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Es gribēju pavaicāt, vai jums šķiet, ka tas būtu efektīvāks mehānisms par līdzšinējo. Tālāk eh, gribēju pavaicāt Fīdlera kungam. Jūs runājāt par uh, azartspēlēm internetā un naudas atmazgāšanu. Uh, Vai jums šķiet, ka labāka sadarbība būtu vienīgais un labākais instruments, lai pret to cīnītos? Protams, ir jābūt uh, labākai sadarbībai starp tieslietu iestādēm un policijas spēkiem. Un pēdējā laika notikumi nevien Itālijā, bet arī citās valstīs pierāda, ka nelegālā sistēma uh, bieži vien uh, visdziļākās saknes dzēna tad, ja pret to necīnās pietiekami efektīvi. Es domāju, ka, ja būtu labāka sadarbība <clears throat> un labāka koordinācija, būtu iespējams uh, no šādām situācijām izvairīties. Protams, ir jābūt arī labākai sadarbībai starp dalību valstu izlūgdi un izlūg uh, dienestiem. Paldies! Paldies, Jekolīno kungam! Tagad Fajons kundze, SD grupas vārdā. Kolēģi, jums vajadzētu arī pateikt, kam jūs vēlaties šo jautājumu uzdot. Paldies! Paldies! Gribēju arī eh, sākumā uzdot savu jautājumu Vaka kungam. Jūs teicāt, ka uh, ir iespējams iedomāties tādu reģistru, ko izveido visās dalību valstīs, lai varētu reģistrēt pilnīgi visas finanšu darījumus. Tas varētu būt pirmais solis, ko spērtu dalību valstis, nu, ja pareizi jūs sapratu, bet uh, kas varētu būt nākamie soļi, ko jūs stādāties priekšā, varbūt, ka dalību valstis uh, šos datus varētu piedāvāt ES. Uh, Eh, kāds tad būtu šo nacionālo reģistru mērķis un eh, kā jūs stādāties priekšā informācijas apmaiņu. Jā, tagad ir ekonomiskā krīze, tiek runāts par eh, pelēko zonu, par auditoriem un advokātiem, kas uh, darbojas ēna ekonomikā. Gribēju pavaicāt, kādi ir piedāvātie pasākumi, lai varētu labāk identificēt šādas fiziskas, varbūt jau ir uh, kaut kādi pirmie iedīgļi, uh, pirmās uh, rekomendācijas, ko varētu izmantot tālāk azartspēles internetā. Jūs teicāt, ka uh, laimestus neapliek ar nodokļiem, bet jūs piedāvājat ieviest aplikšanu ar nodokļiem. Cik daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs laimest jau tagad tiek aplikt ar nodokļiem? Tas ir mans jautājums. Paldies. Grazie, onorevole Fajona, adesso per l'Alde, due minuti, onorevole Newton Dan. Paldies, Alde grupas vārdā uz divām minūtēm, Newton Dan kungs, lūdzu. Paldies. Gribēju uzdot jautājumu Dela Piera kungam. Es gribēju vairāk uzzināt eh, par šo e. FIU.com, tātad par šo tīmekļa vietni, kurā jūs uh, veicat dažādas aktivitātes. Bet uh, kā jūs iedomājaties uh, konkrēts pasākums, tātad kā ES jums varētu palīdzēt? Ko mēs varam uh, pat darīt lietas labā? Uh, Kosta kungs, man bija ļoti liels prieks jūs uzklausīt. Un īstenībā pēdējo reizi eh, jūs jau eh, šeit nezīmējāt nekādu ļoti saulainu nākotni, bet eh, šodien jūs vēstījums bija pat vēl bēdīgāks. Jāsaka, ka problēmas patiešām pieaug apmēros un spēkā. Ko tad īsti darīt, lai nāktu tālkā? Fīdler kungs, jūs runājāt, ka ir jāparūpējas, lai. Uh, internetā azartspēlēs gūtie laimesti tiktu eh, aplikt ar uh, nodokļiem. Es, piemēram, nopērku loterijas biļeti apvienotā karalistē vai kaut kur Eiropā, piedalos eiro miljonu, nāk kļūstu šausmīgi bagāts, un kas tad notiek ar šo laimēs? Nu jā, es vēl, diemžēl, neesmu vinnējis loterijā, tādēļ joprojām strādā Eiropas parlamentā, bet eh, kā mēs te varētu ieviest tādu harmonizētu sistēmu, lai nebūtu nekādas diskriminācijas? Un tālāk par Eiropas banku sistēmu. Jūs runājāt par sankcijām, par tādām smagām sankcijām, bet šķiet profesors no Hamburgas runāja par kādu ļoti lielu uh, ASV banku, kurā apgrozījās daudz līdzekļu, kas gūti tirgojot narkotikas Meksikā, un neviens no valdes vispār netika sodīts. Nu, varbūt, ka vajadzētu padomāt par kaut kādu labāku tieslietu sistēmu. Uh, vai kāds no viņiem varbūt tiks pat uh, sūtīts uz cietumu. Paldies! Grazie, onorevole Newton Danna. Paldies! Tagad EFD grupas vārdā divas minūtes runās Borgēcijo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribēju pateikties doktoram Kostam. Daudzi no mums zina, ka naudas atmazgāšana un noziedzība ir e, tāda temata, kas ļoti daudziem rada bažas. Un ir ļoti liela saikne starp noziedzību un ēnu ekonomiku. Un, protams, mēs redzam, ka šīs parādības aizvien vairāk izplatās arī starptautiskā līmenī. un tas nelabvēlīgi ietekmē arī politisko lēmumu pieņemšanas procesu. Jūs esat guvis ļoti bagātīgu pieredzi un uh, ir plānots arī ceļojums uz Ameriku, tādēļ gribēju pavaicāt, uh, par to, kāda ir saistība starp legālo tautsaimniecību un narkotiku tirdzniecību. Varbūt jūs varētu kaut, eh, kaut ko vairāk pateikt šeit par banku sistēmu, kādu lomu spēlē tā. Jūs arī vaļsirdīgi pateicāt, ka mēs jau esam pieredzējuši to, ka mafijas var eh, iesaistīties banku darbībā, ka mafija var ietekmēt tos lēmumus, kas tiek pieņemti banku valdēs. Bankas citreiz saņem arī finansējumu no dažādiem negodīgiem avotiem, un kā var garantēt to, ka, piemēram, liels naudas plūsmas, kas apgrozās bankās, nāk no mafijas. Tad jautājums Vaka kungam. Jūs arī esat gūs ļoti daudz pieredzes un jūs eh, pārzināt banku sistēmu Eiropā. Vai jūs varat mums pastāstīt, kā bankas var apkopot tik ļoti detalizētu informāciju par finanšu darījumiem? Uh, visas lielākās Eiropas bankas īstenībā ir atvērušas filiāles arī nodokļu oāzēs, kur īstenībā šai informācijai nav iespējams piekļūt, un ja kāda in, e, iestāde labprāt vēlētos iepazīties ar konfidenciālu informāciju, tas nemaz nav iespējams. Un tagad jautājums Fidlera kungam. Gribēju viņam pateikties par to, ka viņš runāja tik atklātu valodu. Un e, ir vairāki fenomeni, e, kas man ir jāizprot daudz dziļāk. Vai ir kaut kādas zīmes, kas liecina par to, ka tiek slēgtas derības arī sportā? Un e, ka šeit arī ir uh, bijušas um, tādas derības, kas uh, ir saistīts ar organizēto noziedzību vai mums vajadzētu beidzot sākt rīkoties, un vai patiešām pastāv risks, ka arī uh, sporta nozarē mafija aizvien uh, plašāk izplatīs savus taustekļus. Itālijā uh, šī ir ļoti būtiska joma, un tas mums patiešām sagādā daudz rūpju. Paldies Bargaicijā kungam! Tagad any of the panelists, but maybe Mr. Gomešs kundze. Gribēju m, mm, pajautāt mūsu ekspertiem, varbūt Vaka kungam. Dzirdējām, ka Vācijas iestādes, ņemot vērā ekonomisko krīzi, ir sagatavojušas to personu uh, sarakstu, kam ir banku konti Lihtenšteinas uh, kontā, un tad mēs dzirdējām par tādu kā Lagardas sarakstu, uh, ko uh, Lagardas kundze lūdza sagatavot, lai uzzinātu šo ieinteresēto cilvēku vārdus un ir arī cilvēki, kas piedalās dažādās noziedzīgās aktivitātēs, organizētajā noziedzībā, bet Eiropas iestādes vēl joprojām neko nav da darījušas. ECB, e Eiropas investīcija banka un Eiropas komisija neko nav darījušas, it sevišķi ņemot vērā tās valstis, kurām tiek piešķirt liela līdzekļa, lai glābtu bankas un ekonomiku, it sevišķi arī mana dzimtene Portugāle. Un tad tā sauktā regularizācijas sistēma un bija arī eh, konstatēts, ka ir vairāki cilvēki, kam ir nauda Šveices bankās Un īstenībā neviens pat nepavaicāja, kā tad viņi ir eh, tikuši pie šiem līdzekļiem. It sevišķi ir novērots, ka Šveices bankās atrodas ļoti lielas summas un arī summas no tām, no to valstu pilsoņiem, kas, piemēram, eh, dzīvo valstīs, kur ir vissaržģītākā ekonomiskā situācija. Paldies, un tagad uz divām minūtēm Mičela kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es darbojos eh, īpašajā eh, finanšu krīzes komitejā un bija arī izmeklēšana, kas tad īsti notika ASV, un mēs uzklausījām kādu eksportu, ekspertu, kas teica, bija ļoti daudz baņķieru, kas saņēma augstas prēmijas won't be here, you won't be here by the time this is discovered. And that was the attitude of people who knew that. Un tika runāts par to, ka šīs prēmijas bieži vien nebija likumīgas, bet eh, īstenībā ļoti daudz augstu līmeņu baņķieri, kas saņēma eh, šīs prēmijas un arī veica visai nelikumīgas darbības, viņi joprojām eh, atrodas amatos. Un kas tad notika Goldman Sachs? Tad, kad eh, tika slēgtas dažādas partnerattiecības, bija konstatēti arī pārkāpumi. Un bieži vien eh, nemaz šo finanšu institūciju reputācija no šīm darbībām necieta. Mēs šeit runājam arī par revīzijas likumdošanu parlamentā. Mums ir jāceras, ko teica eh, Mišels Barņē kungs, ka šeit nevar slēgt tādas eh, nelikumīgas darījums un ASV un apvienotajā karalistē tika veiktas eh, revīzijas, uh, Un e, mēs šeit runājam par 48 uh, e, gadiem, un Barņēkungs piedāvā šo laiku samazināt uh, maksimāli uz 25 gadiem. Es gribēju pavaicāt tātad par, uh, runājot par auditiem, par revīzijām. Mums ir jārunā par to, ka šīm uzraudzības iestādēm ir jābūt tādām modrām, bet tām nevajadzētu pārvērsties par asins suņiem. Uh, Bet kas tad tiek darīts, vai patiešām notiek šīs revīzijas, vai eh, tās ir pietiekami stingras, un kā likumdošana, kas tiek pieņemta Eiropā, varētu panākt to, ka, piemēram, auditori varētu kļūt patiešām par asins suņiem, ja viņi sauž asins, proti, ja viņi sauž to, ka notiek kāda nelā, nelegāla darījuma. Es nezinu, kurš no ekspertiem vislabāk varētu atbildēt uz mani jautājumu. Nu, Varbūt kāds uh, brīvprātīgi to darīs. Paldies! Grazie, Onoroli Mičela, adesso jo. Paldies Mičela kungam, un tagad došu vārdu mūsu ekspertiem, lai viņi atbild eh, tādā pašā chronoloģijā, kā viņi uzstājās. Es atvainojos. Man šķiet, ka pēc desmit minūtēm jau sanāksim vajadzēs beigt, tātad jums būs jāizsakās ļoti lakoniski. Protams, būtu ļoti jauki, ja es varētu iepazīties ar jūsu runu rakstiskā veidā. Eh, Kostas kungs ir ļoti eh, jauki, ka jūs jau sniedzāt savus ieteikumus, un mēs uzklausīsim arī, labprāt, jūsu turpmākās atbildes. Paldies! Delepierkungs pirmais, lūdzu. Merci, madame la prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmais jautājums, kas man tika uzdots, bija par uh, eh, FIU net Jā. Eiropas Financial Intelligence Unit uh, šajā struktūrā ir uh, informācijas tīkls, kas tika izveidots, kas uh, funkcionē un kas šobrīd ļauj pārbaudīt, vai kaut kāda struktūras, teiksim, Beļģijā, eventuāli pastāv arī kādās citās Eiropas Savienības valstīs. Tātad tā ir tāda kā matching, kā uh, datu datu, līdzīgu datu meklēšanas sistēmu. Citas iespējas arī vēl šodien tiek eh, izpētīts, aplūkots un komisijas eh, līmenī ir izstrādāta arī FIU platforma lai tālāk izstrādātu paplašināt šo FIU netu tīklu. Viens svarīgs jautājums saistībā ar eh, Beļģiju, Franciju, Itāliju un Spāniju bija saglabāta zinām loģiku, jo tiesības sargāšanas jomā darbojas Eirojust, policijas jomā pastāv jau Eiropols, tāpat pastāv arī direktīvu sistēma, lai novērstu naudas atmazgāšanu. Un tur centrālais punkts ir FIU, tātad centrāla informācijas struktūra. Un sākuma ideja bija tāda, kāpēc gan Eiropas Savienībā nevarētu būt Eiropas līmeņa FIU, tā tad ekvivalents Eiropolam vai, teiksim, Eirojustam. Šobrīd paredzētais risinājums komisijas līmenī ir šo FIU tīklu saistīta ar Eiropolu, lai nodrošinātu arī līdzekļu racionālāku izmantošanu. Šķiet, ka Vairākums FIU Eiropas Savienībā šīs struktūras ir labvēlīgi noskaņots pret šo priekšlikumu, bet eh, esmu pārliecināts, ka ideālā gadījumā, jo pastāv direktīva attiecībā uz naudas līdzekļu atmazgāšanu, tad ir nepieciešams arī FIU sakarībā izveidot Eiropas līmeņa struktūru. Un tas savukārt ļautu ne tikai virzīties uz priekšu operatīvā darba jomā, bet arī virzīties uz priekšu, veicot strateģisku analīzi, aplūkojot naudas atmazgāšanas riskus globālā mērokā un Eiropas Savienībā un, starp citu, arī Eiropas līmenī ļaut īstenot uh, FATF uh, rekomendāciju ieteikumu, tātad veikt gadskārtēju risku izvērtējumu naudas atmazgāšanas jomā katrā dalību valstī un attiecīgi tad ekstrapolēt šos datus un attiecināt uz visu Eiropas Savienību. Tā tad, eh, nu tāds eh, kopsvilkuma, kopsvilkuma atbildi šo jautājumu. Tālāk par revīzijām vai auditiem ir arī citas profesijas, eh, kurām ir ietekme uz uh, finanšu pārvaldību, uz grāmatvedību uzņēmumos. Jā, informācija, kas nāk no bankām. Ir informācija, ko revidenti iegūst savā darbā, un tāpēc uh, arī auditori tiek iekļaut aizdomīgo deklarāciju sistēmā, un Uh, arī ir FIU struktūru uzmanības lokā. Tā tad pastāv ziņošanas pienākums, bet uh, jāsaka lielākais vairums šo revidentu nekad neiesniedz nekādas deklarācijas uh, FIU struktūrām. Un tā, tas arī ir efektivitātes jautājums, problēma, un ir nepieciešams stiprināt Eh, šo konkrēto personu darbību, lai varētu labāk vērsties pret naudas līdzekļu atmazgāšanu. Paldies. Very briefly, I just... Paldies, pavisam īsi. Man arī bija līdzīgs jautājums no priekšsādātājs, no Ņūtona kunga un no Borgēcijo kunga. Tad, ko varētu darīt lietas labā? Jā, protams, ir pierādījumi, zīmes no abām Atlantijas uh, okeāna pusēm, ka valdības, uh, regulējošie ietver un tiesas nopietni neustver joprojām naudas atmazgāšanu. Es minēju šos uh, eh, 400 un cik tur miljārdus dolārus konkrētu darījumu, kuram nekādu konkrētu seku un sodu arī nebija. Jā, šāds, šāds gadījums notika finanšu krīzes uh, uh, apstākļos pēc Lehman Brothers uh, sabrukšanas, un uh, Amerikas sistēma vairs nevarēja pieļaut vēl vienas lielas bankas uh, sabrukšanu, tāpēc tika lemts šo banku vienkārši glābt. Labi, vēsture droši vien ir parādījusi, ka šīs bankas nesagraušana un finanšu sistēmas saglabāšana bija svarīgāka. Protams, varbūt vajadzēja sodīt šos naudas atmazgātājus, bet šajā gadījumā bija, kā saka, divi ļaunumi un izvēlējās no mazāko. Bet labi, ejam uz priekšu vairāk regulācijas, kā tik ierosināts un ko mēs dzirdējām arī iepriekšējā paneļa diskusijā, bet mēs jau dzirdējām no vairākiem paneļa runātājiem tāds interesants komentārs. No vienas puses ir pamata princips, ka jāpārzina savus klients, ka nedrīkst būt kaut kāda transakcija, kur naudas līdzekļu saņēmējs nav zināms. Un tāpat laikā mēs dzirdējām, cik viegli ir to apiet. Tātad tas ir tik ārkārtīgi vienkārši apiet šo nosacījumu. Tātad jauna veida regulējums šai ziņā, es domāju, ka nedarbosies. Ir jādomā par konkrētiem rezultātiem. Tātad, ko nepieciešams darīt? Uh, Un tas te ir darbs jums, kā Eiropas likumdevējiem. Mums ir jāspiež, lai bankas atgrieztos pie saknēm, pie pamatiem. Bankas tika izstrādātas un piecus gadsimtus pastāvēja, lai būtu galvenais instruments ekonomiskās darbības finansēšanai. Tās tagad jau vairāk ir kļuvušas par tādiem, kas zino par uh, azartspēļu iestādēm, kur uzkrātie līdzekļi tiek izmantoti neatbilstošiem nolūkiem. Ja mēs nespēdīsim bankas mainīt attieksmi, tad mēs netrisināsim problēmu. Un priekš tam ir nepieciešams, lai valdības uztver šo jautājumu nopietni, un jums likumdevējiem ir jānodrošina atbilstoši likumdošana, un tas ir svarīgi. Un vajadzētu boikotēt banku institūcijas, kuras nenodrošina uh, šo pamatā noteikumu ievērošanai. Paldies! Paldies! Fīdverkungam divas minūtes un pēc tam divas minūtes Vaka kungam. Paldies par jautājumiem. Par uh, īstenošanu un uh, sadarbošanos un par uh, azartspēlēm internetā. Jā, tā ir starptautiska problēma. Mēs strādājam starptautiskā līmenī, arī reģionālā līmenī. Un es domāju, ka mēs daudz iegūstam strādājot kopā. Ne tikai reģionālā un starptautiskā līmenī, bet sadarboties arī starp dažādiem departamentiem. Un es domāju, ka ir daudz informācijas, ka varētu būt ļoti noderīgi otrai pusē, bet eh, pat labam netiek, teiksim, tai nodot un izmantot. Un uh, mums vajadzētu rūpēties par šo informācijas apmaiņu. Par nodokļiem un eh, azartspēlēm gribētu sākt ar jautājumu, kas tika uzdots. Loterijas ir ļoti dārgas un uh, neviens tās neizma, neizma, neizmantos naudas atmazgāšanai. Un uh, sporta loterijās 95-99% ir uh, izmaksāšanas uh, koeficients, un tur tiek nodokļi uzlikti. Un vēl viens jautājums, kas tika uzdots. par to, kurā valstī notiek uh, laimēšanas uh, izmaksas un cik daudzas valsts apliek uh, ar nodokļiem šīs uh, vinējuma izmaksas. Man liekas, jautājums te vairāk ir, uh, kurš tieši to dara. Tālāk par sportu un par darībām sportā, jā, arī, arī to var izmantot kā naudas atmazgāšanas mehānismu no otras puses. Atkal vienošanās par spēles rezultātu arī ir smaga lieta ne tikai Itālijas futbolā, bet visā Eiropā. Un, sporta integritāte un godīgums, nu, zināmā mērā, man liekas, ir apdraudēts. Un mums tur būtu daudz vēl darāmā. Un lielā mērā tas saistās arī ar atspēlēm internetā, jo Tas ir milzīgs tirgus. Bet šī tēma nav tikai uh, naudas atmazgāšana, uh, šī joma ir daudz plašāka. Esmu jau pārsniedzis savu atbildes laiku. Katrā ziņā paldies par jūsu jautājumiem. Paldies. Vaka kungs bija jautājumi. Jā, pavisam ātri. Pirmais par uh, to, kas mainīsies Banka Savienībā. Manuprāt, izmaiņas uh, vairāk skars tieši uz uh, finanšu riskus un Bāzela 3 regulējumu, bet viss, kas saistās ar regulāciju naudas atmazgāšanas preventīvajā jomā, manuprāt, tas būtu jāveic eh, dalību valstīs, tātad eh, ar eh, dalību valstu regulātoriem. Otrais jautājums. Man kundze uzdev jautājumu par datiem, par banku datu bāzēm. Jā, bankām ir milzīgi daudz informācijas un vēlme, lai visas bankas uzraudzītu visas starptautiskās transakcijas. Bankas, jā, uzrauga visu klientu transakcijas, ir zināma signalizēšanas sistēma. Jūs uzdevāt jautājumu, vai būtu iespējams veikt šīs informācijas apmaiņu. Diemžēl dalību valstīs ir tāda kārtība, ka uh, banka var veikt informācijas apmaiņu tikai ar citu banku, jo tā ir operācija, kurā ir iesaistīts divas bankas un ir aizliegta šī informācija nodot, teiksim, uh, grāmatvedības darbiniekiem, juristiem un tā tālāk. Nākamais jautājums. Es eh, Francijā šobrīd es eh, sadarbojos ar regulācijas iestādi, kas regulē azartspēles internetā, un liela problēma ir eh, nelegālo uh, interneta vietņu identificēšana, tātad, kur notiek šīs azartspēles internetā. Ir ārkārtīgi daudz šo nelegālo vietņu, un tur iet cauri nauda, un uh, nekas netiek regulēts. Tātad mēs strādājam pie projekta, lai Mm, konstatēt, lai atrastu kaut kādu instrumentu, lai ātri varētu detektēt šīs eh, interneta vietnes un eh, kā izvairīties no tā, ka šīs vietnes parādās eh, zem citu nosaukumu citā vietā. Tātad jautājums ir smags, vēl neesam to gatavi uzreiz momentā atrisināt, un pie šī projekta es šobrīd arī personīgi līdzdarbojos. Kā bankas varētu iegūt informāciju par finanšu paradīzēs reģistrētiem uzņēmumiem? ja, piemēram, kāds atver kontu, uh, kas piedara uzņēmumam, kas ir reģistrēts uh, kādā finanšu paradīzē, un tādā gadījumā ir nepieciešams vēl papildus, uh, teiksim, paskaidrojums vai dokuments, lai varētu redzēt, kas ir uh, šī uzņēmuma, teiksim, pārstāvi īpašnieki, to nosaka arī uh, FATE uh, rekomendācijas. Un pēdējais jautājums par kontiem Lihtenšteinā un par finanšu problēmām. Manuprāt, liela problēma Eiropas līmenī un arī globālā līmenī ir tāda, ka ir uh, dažās definīcijas uh, finanšu noziegumiem. Jūs zinat, uh, pirmais līmenis tas ir finanšu darbības, piemēram, finanšu līdzekļu slēpšana, teiksim, tiek veikta normāla darbība un daļa finanšu līdzekļu tiek vienkārši slēpta. Tātad tas ir visvarbūt mazāk ļaunais līmenis. Pēc tam tālāk ir eh, izvairīšanās no nodokļiem. Tātad ne tikai uh, tieši līdzekļi tiek ielikt citā valstī, teiksim, Šveicē, un uzņēmums var pateikt, mēs uh, veicam savas darbības uh, cash pooling kaut kur Portugālē un tā tālāk, un šie līdzekļi nonāk Šveicē, un tas ir atļauts, tātad šis cash pooling vai cash management ir pieļaujams, piemēram, Šveicē, un tādā veidā mm, var daudz vieglāk atkal izvairīties Un beidzamais eh, nodokļu noziegums. Tā ir patiesa reāla krāpšana. Piemēram, iegū, iegūstot eh, PVN, eh, nelikumīgu atmaksu ar nelikumīgiem dokumentiem, un bieži vien tas, jā, tas tiek iekļauts organizētajā noziedzībā. Piemēram, arī Itālijā lai iegūtu, teiksim, valsts dotācijas un tā tālāk. Tas ir, eh, varētu teikt, tas augstākais līmenis uh, fiskālajā krāpniecībā. Es nezinu, vai atbildēju visiem jautājumiem, bet divās minūtēs ir diezgan grūti. Es centos uh, darīt, ko varēju. Paldies! Grazie tutti relatori! Uh... Paldies visiem runātājiem! Paldies par to, ka tik skaidri izteicāties! Kā jau iepriekš teicu, es uh, vēlētos, uh, lai jūs. Uh, tad paužat savas domas sekretariātam. Un tagad es eh, lūkšu Kračetes kungam mums eh, pievienoties. Komitejas sanāksmes sākumā es teicu, ka mūsu kolēģis ir iecelts eh, par Sicīlijas reģiona pārvaldnieku. Un tāpēc es lūdzu Rozārio tagad uh, sanāksmes zāles eh, priekšpusē. Allora, Rosario, io prima di uh, darti la parola, adesso... Un pirms es eh, tev dodu vārdu, Rosario, kā Krīma komitejas vadītājiem, tad kā Sicilijas reģiona pārvaldniekam, uh, Pirms eh, desmit dienām Krim eh, komitejas delegāts ieradās eh, Sicīlijā un mēs, it, it, Itālijā, un mēs bijām vairākās pilsētās, Milānā, Romā, un kolēģis tiešām pārsteidza vairākas pozitīvas un negatīvas iezīmes. Attiecībā uz to, ko mēs redzējām, es domāju, ka mums ir vairākas rekomendācijas. Mums bija vienotā uzklausīšana, ar uh, Itālijas parlamenta antimafijas eh, komiteju. Un tika apspriesta eh, iespējama sadarbības starp viņu komiteju un mūsu komiteju. Savukārt Trapanī es viesojos pie kolēģiem Trapanī pilsētā Sicīlijā. Un man bija diskusijas ar vairākiem prokuroriem un tiesnešiem. Uh, un bija zināmas eh, bažas šai sakarā, tāpēc, ka mums, eh, mēs visi zinām vien to pašu informāciju un zinu, ir kādas jūsu norādes strādājošajā virzienā, tāpēc es eh, vēlētos, lai jūs uzmanīgi vērojat situāciju. Es domāju, ka šī komiteja piekrīt tam, ka ir nepieciešams uzmanīgi uzraudzīt to, kas notiek ar Eiropas Savienības naudu. Iepriekšējā nedēļā Vairāki noziegumi eh, tika vienkārši nodzēst, un tie bija saistīti ar desmitiem miljonu uh, eiro. Tas uh, notika tieši Sicīlijā, mūsu dzimtenē. Un mēs darīsim visu, lai garantētu, ka šī nauda tiek atmaksāta. Un publiskais iepirkums nav jautājums, kuru mēs apspriežam šajā komitejā. Tomēr arī šeit ir nepieciešams um, steidzama uzraudzība, ļoti stingra uzraudzība. Un mūsu kolēģi vairāk uh, klausījās, nevis runāja par šo jautājumu Palermo, kad viņi tikās ar nozieguma um, lieciniekiem, un tiešām kolēģi šokēja tas, kas bija noticis ar šiem uh, lieciniekiem. Tādu cilvēku Sicīlijā ir daudz. Un mēs uh, Tātad Palermo viņus uzklausījām. Nē, esmu droša. Kā mēs varam atbalstīt šos valsts lieciniekus, bet mums ir arī jāatbalsta mafijas upuru ģimenes. Vairāki cilvēki kurus valsts iestādes ir noteikušas identificējušas tātad, uh, konfiskācijas procesos, viņi pauda bažas, ka bieži vien aktīvi, kas ir saistīti ar pārvaldību, tātad tie tiek nodot trešajām uh, pusēm, un tos ir grūti pārvaldīt. Esam norādījuši, ka vajadzētu būt vienotam dokumentam, kur tikt apskatīti visi šie uh, jautājumi. Un esmu droši, ka atbalstīsiet manu aicinājumu, kas būtu garantēt to, lai Sicīlijas reģiona institūcijas un Sicīlijas uh, pārvaldnieks tātad, e, lai viņi gūtu atbalstu, un mēs esam uh, ļoti uh, eh, daudz viņus uzklausījuši šajā komitejā, un esmu droša, ka jūsu atbalsts, jūsu klātbūtne šeit uh, tik tiešām pietrūks. Un šī komiteja tik tiešām pievērsīs rūpīgu uzmanību tam, kas ir veikts uh, saistībā ar Sicīlijas topošo antimafijas komiteju, un es domāju, ka mums ir tieši tādi paši mērķi kā viņiem. Tagad vērts ar četras kungam. Labvakar! Esmu tiešām aizkustināts, eh, ka tagad šeit varu pēdējo reizi eh, uzstāties. Jo pavisam drīz es sākšu pildīt savus jaunos amatu pienākumus. Un līdz ar to eh, atteikšos no savas pozīcijas Eiropas parlamentā. Jo sevišķi es vēlētos norādīt, ka Eh, tas notiek ļoti vēsturiskā laika posmā. Pēc kara šī ir pirmā reize, kad Sicīlijai ir ievēlēts eh, pārvaldnieks, kurš atklāti ir nosājies pret mafiju, un to tiešām vajadzētu ņemt vērā. Tas ir ārkārtējs eh, notikums. Un kad es saku pirmo reizi, es domāju, pirmo reizi tiešās vēlēšanās. Astoņi Sicīlijas pārvaldnieki ir bijuši ieslodzīti cietumā pēc kara, un pēdējie divi ir tikuši ieslodzīti dēļ viņu sakariem ar mafiju. Un jebkurā gadījumā darbs, kas man stāv priekšām, nebūs uh, mierīgas dabas. Par mani vēlsies kritika, manas uh, darbības centīsies apturēt. Šo procesu sauc par Sicīlijas cilvēku cieņas revolūciju. Ja kurā gadījumā mēs turpināsim pievērst lielu uzmanību tam, kas notiek šeit, Eiropā, Un mēs eh, ceram, ka no šīs komitejas puses tiks raidīti spēcīgi signāli. Apzināmies, ka mafija nav tikai Sicīlijas vai Itālijas problēma. tā eh, sniedzas vēl daudz tālāk. Un mafija ir kļuvusi par visu pasaules problēmu. 2004. gada jūlijā tika izdots aresta orders. Un šajā orderī bija telefona ierakstu kopijas tātad starp uh, Sicīlijas mafijas uh, locekļiem un Lietuvas mafijas locekļiem. Šim te lietuvietim, kas bija šajā sarunā, viņam tika uzdots mani nogalināt, un es domāju, tas parāda to, uh, ka Sicīlijas mafija tagad izmai, izmanto uh, ārvalstu um, slepkavas, un tas parāda, kā pasauli ir mainījusies. Un 2003. gadā bija pavisam, pavisam um, not, necams notikums. Uh, kas man tiešām lika bailēs notrīsēt, tāpēc, ka mm, du, bija eh, tad kāda saruna, kurā tika norādīts, ka būs eh, šajā gadā eh, sanāksme mm, Briselē un lēmumi, kas tiks pieņemti šajā sanāksmē, tiem būs ļoti liela ietekme uz Sicīlijas un uz Lietuvas mafiju. Tas tātad. Tā, notika 2003. gada decembrī Briselē. Un tā bija tad, e, Eiropas Savienības valstu vadītāja sanāksme, un tajā dienā viņiem, viņi bija uh, nolēmuši uh, ļaut Lietuvai pievienoties Eiropas Savienībai. Un tas tiešām ir materiāls pārdomām. Tas mums liecina par to, kā mafija ir kļuvusi daudz uh, globalizētāka. Savukārt uh, politiķi mūsdienās joprojām nesaprot, cik uh, cieši saistīts ir kriminālās organizācijas. Un tā arī īsti nesaprot. Kādas ir attiecības starp mafiju un institūcijām, tāpēc, kā runājot par Eiropas avotiem, tas tiešām parāda, ka mafija nav tikai Sicīlijas problēma. Tas eh, parāda to, ka šī problēma ir aktuāla daudzās Eiropas valstīs. Un par to liecina fakts, ka mafija ir pārvaldījusi līdzekļus daudzās Eiropas valstīs. Tas nav veids, kā izvairīties no problēmām. Tomēr mums ir jāapzinās, ka mafija nav tikai viens, vienā valstī pastāvoša parādība. Kad um, mafija bija vienkārši krimināla aktivitāte, pietika ar to, ka mafija tika apkrota vietējā līmenī. Tomēr tagad mafija var darboties un uh, vietējās iestādes uh, to var arī nekontrolēt. Un Itālijas uh, profesors ir runājis par mafiju, kāda um, pastāv bez mafijas locekļiem varbūt eh, situācijas, kā risinās mafijas aktivitātes, eh, kaut eh, arī nav vispār iesaistīti bruņot noziedznieki, tāpēc, ka viņu veiktās darbības ekonomikā finansēs. Un citās jomās ir iespējams tāpēc, ka institūcijas neapzinās, kas notiek. Un tas viss rada tādu kā pazemes ekonomiku. Un pēkšņi kādā dienā jūs saprotat, eh, ka jūs meklējat eh, mafiju Sicilijā, tomēr, eh, tomēr, tomēr patiesībā viņi mm, šobrīd atver, piemēram, restorānu Briselē. un tas arī notiek ļoti ātri. Tomēr bieži vien tas ir uh, rezultāts tam, ka ir notikusi naudas izspiešana. Līdz ar to jautājums ir arī par to, kur nonāk šī nauda no uh, narkotiku un ieroču tirniecības. Itālijā mafijas apgriezījums ir katru eh, gadu 107 miljārdi eiro. Kur nonāk viss šī nauda? Tā pilnīgi noteikti netiek ielikt zaķē. Korupcijas eh, ienākumi arī ir 70 miljārdi Itālijā un 200 miljārdi Eiropā. Un tātad, kur nonāk viss šī nauda? Es domāju, ka tagad mums ir jāskatās uh, kāda ir sasauktējā saikne starp banku sistēmas daļām un nelegālo naudas plūsmu. Cik man zināms, tad eh, Sicīlijā nākamo piecu gadu laikā būs uh, vēl nepieredzēta cīņa pret mafiju. Sicīlija vairs netiks eh, uzskatīta par mafijas reģionu, tā tiks uzskatīta par uh, reģionu, kurš ir visvairāk progresējis cīnoties pret mafiju. Tātad uh, globālā līmenī, un te es runāju par publisko uh, iepirkumu, par daudz uzņēmumu pārbaudēm. Un es arī būs, un būs arī ārkārtīgi stingras uh, pārbaudas saistībā ar mafiju. Bet eh, kas eh, notiek, ja mafija var strādāt Berlīnē uh, un Parīzē, nevis Palermo vai Katānijā? Tāpēc, ka Berlīnē un Parīzē šobrīd vēl nebūs tik stingras pārbaudas, mums ir jāsaprot, kā globalizētā pasaulē. Cīņa notiek vai nu visur, vai arī tā ir vienkārši neefektīva. Esmu gatavs parakstīt eh, konvenciju ar um, antimafijas eh, komiteju, lai mēs varētu kopīgi strādāt. Arī izvērojot datubāzi par publisko iepirkumu. Un uh, to varēs izmantot uh, tiesību sargājušās iestādes Sīcīlijā. Un līdz ar to Itālija kļūs par pasaules pirmo valsti, uh, kura būs veikusi šādu operāciju. Un līdz ar to mēs rīkosimies uh, inovatīvi un spēcīgi. Tomēr nu, mums arī jāapzinās, ka cīņa pret Itāliju nevar norisināties vienā valstī. Tā nevar būt efektīva šādi. Un tas nav tikai tāpēc, ka mafija pastāv visur. Tas ir tāpēc, ka Mafija daudzās valstīs nav tikai ārzemju fenomens. Daudzās valstīs jau pastāv mafija, vietējā mafija, kur izmanto Sicilijas mafijas metodas. Mūsu problēma šobrīd ir globalizētā mafija. Mafijas metodas ir kļuvusi globalizētas. Un Kozenostras modelis ir kļuvis par modeli mafijas aktivitātēm Eiropā un visticamāk visā pasaulē. Līdz ar to ir nepieciešama jauna eh, gudra cīņa pret mafiju. Un, manuprāt, šī komiteja, par kur mēs priecājamies, ka tā tika nodibināta, veiks ļoti efektīvu darbu šai sakarā. Un ka tiks um, aizmirst kādas nacionālistiskas intereses. Te mēs nerunājam par kādām atsevišķām rīcību politikām, mēs runājam par to, vai mēs vēlamies uh, uh, brīvības nākotnē Eiropā. Un vai mēs uh, vēlamies, lai vecajai liberālajai Eiropai ir nākotne? Vai arī gal galā uh, kādi slepeni lobby pārvaldīs mūsu ekonomiku? Grazie, onorevole Krošeta. Tanti. Paldies, Krošetas kungs. Vēl jums visu to labāko. Priecāsimies ar jums sastrādāties, ja kādā veidā. Esam tiešām uh, iepriecināti, ka būsiet Sicīlijas pārvaldnieks. Un tagad es lūgšu uh, visiem pamest šo sanāksmu zāli, tāpēc, ka Ar 15 minūšu, minūšu nokavēšanos mēs sāksim koordinātāru sanāksmi. Nākamā sanāksme norisināsies 28. novembrī no 9 līdz 12.30.